decembrī. Pirmais uzstāsies Delavedovas kungs, padomas pārstāvis. Paldies, priekšsētāji kungs. Vēlējos izmantot uh, šo iespēju padomas vārdā, lai arī apsveikt jūs arī par kā lielā prēmija, kā balvu, kāda jums ir piešķirta. Gudētie deputāti Eiropadomas sanāksmē decembrī. Galvenie skatāmie jautājumi būs pavisam divi. Investīcija tēma un Ukrainas jautājums. Finanšu krīze parāda krīze ir likusi Eiropas Savienībā pārdomāt savu ekonomisko stratēģiju, jo Eiropa padome ir šīs stratēģijas centrā. Arī investīcijas būs galvenais no skatāmiem jautājumiem. Eiropai ir nepieciešams investīcijas ir uh, ļoti daudz investīciju projekt, projekti, kuriem ir ārkārtīgi liels potenciāls, taču uh, nevienmēr ir nepieciešamais finansējums ambiciozajiem projektiem, pat ja to uh, Eiropas potenciāls ir milzīgs. Protams, ka ir arī skaidrojumi šai situācijai. Krīze ir ietekmējusi mūsu visu uh, dzīvi. Uh, Uh, ekonomiskos operators, svarīgākos operators un galvenokārt jau pilsoņus. Tie ir bijuši ļoti piesardzīgi, uh, nezinot, kāda būs gaidāmā pēļņa. Taču šāda situācija vairs nevar turpināties un nedrīkst turpināties. Eiropa padoms viens no galvenajiem mērķiem būs nodrošināt uzticamību Nepieciešams stimulēt investīcijas un nodrošināt investīcijām labvēlīgu tiesisko satvaru. Eiropa padome sniegs uh, norādes direktīvas trīs galvenajos sektoros. Vispirms. Eiropas strateģisko investīciju fonds kas mobilizēs jaunas investīcijas no 2015. līdz 2017. gadam. Un šeit būs nepieciešama kopīga abu institūciju palīdzība un atbalsts. Eh, kā eh, likumdevējiem mums ātri ir jāstrādā pie nākamās likumdošanas priekšlikuma, lai jaunās investīcijas tiktu veiktas jau 15. gada eh, pirmajā pusē. Tad arī Eiropas investīcija banka arī veiks eh, spēlēs savu lomu, lai aktivizētu šo fondu. Otrakārt, jāturpina struktūrālo reformu īstenošanu un jāuzlabo valstu budžeta situāciju, lai veicinātu izaugsmi. Tie ir priekšnoteikumi izai, izaugsmē. Mēs nevaram nodrošināt investīcijas bez uh, veselīgām valsts finansēm un uh, uh, juridisko skaidrību. Treškārt, lai veicinātu labvēlīgu uzņēmēju darbību investīcijām, arī mūsu institūcija loma šeit būs fundamentāla, lai uzlabotu normatīvo satvaru un īstenotu ambiciozo programmu un uzlabotu uh, tiesisko satvaru likumdošanu rītdien Eiropa padome arī sniegs vadlīnijas šajā jomā atbilstīgi atbildībai un kompetencei, kā tas ir atrunāts līgumā. Šīs prioritātes ietekmēs reālo ekonomiku, tas ir mūsu uzdevums un atbildība. Līdz ar to Eiropas parlamentam un uh, Eiropa padomei uh, ātri un cieši jāsadarbojas, lai sasniegtu rezultātus, ko no mums sagaida līdzpilsoņi. Padomas prezidentūra, un šeit varu runāt arī Latvijas vārdā, kas pārņems prezidentūru, darīs visu, lai eh, nodrošinātu veselīgu tiesību sātvaru, lai sasniegtu šos rezultātus. Jūs arī sniegsiet savu ieguldījumu, kā tas bija arī dažas nedēļas atpakaļ, notro debatas par investīciju plānu uh, Eiropai, ko piedāvā komisijas priekšsēdētājs Junkers. Godētais priekšsēdētāji deputāti, noslēgumā daži vārdi par Ukrainu, kur situācija joprojām ir nestabila. Uh, Notikuma attīstība valstu austrumu daļā rada ārkārtīgi lielus satraukumus, apzinos, ka arī parlamenta deputāti tam piekritīs. Eiropā dome cieši sekos notikumu attīstībai un gatavu pieņemt arī papildus iniciatīvas, ja tas ir nepieciešams. Kā jūs zināt, tad šonedēļ augstā pārstāve eh, Mogherini eh, ir Kijevā un eh, arī Eiropadomē informēs par savas vizītes rezultātiem. Ukraina ir apņēmības pilna īstenot ekonomiskās politiskās reformas. Mums visiem ir jāatbalsta Ukraina jāatbalsta valsts reformu process. Liels paldies par uzmanību, ar lielu uzmanību uzklausīšu jūsu viedokļus priekšlikumus un garantēju, ka tas tiks nodots arī Eiropadoms prezidentam Tuskām pirms rītdienas samita. Man arī informēja par to, ka prezidents piedalīsies arī jūsu plenārsēdes sanāksmē janvārī. Liels paldies! Jā. Paldies Delavidovs kungam. Tagad komisijas vārdu uzstāsies Junker kungs. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Priekšsēdētāji kungs, cienītās dāmas, godātie kungi, esmu patiešām pagodināts, ka varu jums prezentēt Eiropas komisijas pozīciju. Un es būšu patiešām ļoti priecīgs, ja jūs varētu informēt arī tos kolēģus, kas kādu apstākļu dēļ nevarēs šorīt ierasties. Jā, mēs to paveiksim. Uh, Saka Šulca kungs, jā, nu parasti jau tiek komentēts tas, ko cilvēki paši nav, eh, ko cilvēki ir dzirdējuši. Jā, kolēģi visi eh, ir jau ceļā, lai varētu informēt eh, savus vēstniecības visā pasaulē. Jā, esmu priecīgs par to, saka Junkera kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Tā tad eh, šonedēļ eh, notiks Eiropadome un mēs eh, runāsim par sekojušiem tematiem. Ir jāuzlabo investīciju gaisotne Eiropas Savienībā un mums ir jāpalīdz mūsu austrumu kaimiņam Ukrainai nostāties uz reformu ceļa un pārdzīvot gaidāmo ziemu. Es gribētu sākumā pakavēties domās pie mūsu jaunās pieejas, kas domāt investī, investīciju veicināšanai. 28. novembrī komisija prezentēja uh, igadējo izaugsmas stratēģiju, kur tiek runāts par investīcijām un jaunām darba vietām. Mēs vēlamies to visu būvēt uz trim galveniem pīlāriem, kam ir jāpapildina citam citu, eh, sadarbojoties dalību valstīm ar ES institūcijām, lai varētu Eh, sasniegt eh, tādus eh, paliekošus rezultātus. Ir nepieciešams struktūrāls reformas, jāveicina investīcijas un dalību valstīm jāievēro fiskāla disciplīna, veicot savu budžetu konsolidāciju. Uh, Nu, tagad uh, sīkāk pieskaršos uh, katram no šiem nosauktajiem punktiem chronoloģiskā secībā. Pirmkārt, mums ir nepieciešams uh, jaunas svaigas investīcijas, lai Eiropas Savienībā būtu vairāk un ilgtspējīgāku investīciju. Jāsaka, ka vājas investīcijas uh, kavē ekonomisko izaugsmi un uh, nelabvēlīgi ietekmē ekonomisko situāciju. Jāsaka, ka Investīcija līmenis tagad ir par aptuveni 15% zemāks nekā pirms krīzes. Kā e, jau teicu, 26. novembrī jūs iepazīstināt ar mūsu investīciju plānu. Mēs izveidojam strateģisko investīciju fondu kopīgi ar Eiropas investīciju banku, tādā veidā apkopojot privāto, privātās un publiskās investīcijas. Jaunais fonds ir izveidots, lai varētu investēt tajās dalību valstīs, kas vissmagāk ir cietušas no ekonomiskās recesijas. Šis fonds tiks izmantots daudzās jomās un sektoros, e, mēģinot sameklēt vislabākos finanšu instrumentus katrai jomai atbilstoši runājot par enerģētiku, atjaunīgiem energo avotiem, augstām tehnoloģijām, veselības aprūpas sistēmā un tā tālāk. Priekšsēdētāji kungs, es, protams, nevaru tagad jums dot solījumu finansēt konkrētus projektus tieši šajā brīdī. Visi projekti pirms tam ir ļoti rūpīgi jāizvērtī. Un Mēs uh, esam jau uh, iepazinušies ar ļoti daudziem piemēriem, apmēram diviem tūkstošiem, bet ne visi ir ekonomiski dzīvot spējīgi, ne visi pieteiktie projekti ir tādi. Bet, protams, ir arī daudz interesantu piemēru. Uh, Somijā, Baltijas valstīs, Polijā dažādi energoinfrastruktūras projekti. Uh, jaunu uh, slimnīcu būve Beļģijā un arī projekti Itālijā. Tie ir tikai daži no piemēriem. Lai uh, izveidot fondu, ir jāpieņem viens uh, tiesību akts uh, koplēmuma procedūrā. 2015. gada janvārī mēs jums piedāvāsim savu iniciatīvu un ceram, ka iniciatīva stāsies spēkā uh, jau nākamā gada pavasarī, lai nākamgad tā varētu darboties uz pilniem apgriezieniem. Lai varētu sasniegt savus mērķus pēc iespējas ātrāk, mēs rēķināmies, ka EIB varēs uh, sākt izmantot finansējumu jau nākamā gada sākumā. Un EIB uh, arī ar mums ir vienas prātis. Ļoti daudz ir runāts par to, kā dalība valsts varētu iemaksāt savu ārtavu šajā fondā. Jāsaka, ka fonda ietekme būstu daudz lielāka, ja dalība valstis arī tajā piedalītos. E, ir vairākas dalība valsts, kas jau ir izrādījušas interes potenciāli veikt iemaksas šajā fondā. Es izpētīšu situāciju pamatīgāk un ceru, ka rītdien Eiropa padomē mēs arī dzirdēsim apstiprinājumu. Tā tad nevajag tikai parole, parole kā dziesmā dziedāts, ir nepieciešami reāli līdzekļi. Un es ceru, ka šīs eh, paškapitāla iemaksas eh, ir uh, uztveramas nopietni un uh, dalību valsts savus solījumus pildīs. Mēs arī izstrādāsim detalizētas vadlīnijas uh, par šo piedāvājumu nākamā gada janvārī. Jāsaka, ka ja projekti e, tiks e, izvērtēti ņemot vērā konkrētus kritērijus. Es domāju, ka investīcijas tiks piesaistītas izvērtējot katra projekta dzīvot spēju. Nebūs uh, nekādu piešķīrumu vai kvotu ņemot vērā valstu geogrāfisko atrašanos, bet būs arī tehnisks noteikti kritēriji, lai projektu īstenotāji un dalību valsts varētu piedāvāt tādus projektus, kuros patiešām atmaksājas investēt. Un šādi, šādos projektos visas ieinteresētās puses varēs piedalīties, ja tāda vēlme būs. Būs arī konkrēti priekšlikumi, lai samazinātu birokrātijas barjeras mūsu vienotajā tirgū, tādā veidā uzlabojot investīciju klimatu. Tātad mums ir nepieciešams struktūrālās reformas at, at, atrēties par šo uh, eh, trīsstūru, par kuru es runāju, iepazīstinot ar projektu uh, budžeta konsolidācija struktūrālās res, reformas. Šie elementi, kurus es pieminēju, nav pretrunīgi, bet uh, tie ir savstarpēji savietojami. Mums ir veicies diezgan labi samazinot budžeta deficītu, taču uh, publiskā parāda apjoms dažās uh, dalībvalstīs joprojām ir ārkārtīgi augsts un pārāk augsti parādi ir, eh, var notarīt kaitējumu investoriem, kas vēlas investēt Eiropā. Es prognozēju, ka Eiropa padome atbalstīs komisiju uh, mūsu plānos, tāpat ceru, ka tā piekritīs dubultot inovatīvu finanšu instrumentu un struktūru fondu izmantošanu nākamajā programmēšanas periodā efektīvākā, inteliģentākā veidā, izmantojot uh, valstu līdzekļus patiešām lietpratīgi, uh, rūpējoties arī par uh, virsvērtības garantēšanu. Es, protams, ceru, ka mūs atbalstīs arī parlaments šajos centienos. Tomorrow's agenda Priekšsēdētāji, rīt mēs runāsim arī par Ukrainu. Jaunā valdība tika ievēlēta, jo tā solīja veikt tālējošas reformas. Mēs esam iepazinušies ar ļoti uh, ambiciozu politisko plānu. Mēs ceram, ka Ukrainas jaunā valdība veiks nepieciešamās ekonomiskās un politiskās reformas. Eiropas Savienībai ar dalību valstīm ir jāturpina atbalstīt Ukrainu šajā grūtajā un izaicinājuma pilnajā darbā. Eh, ir eh, jāpasludina miers eh, Doņetskā un Lūhanskā. Mēs esam redzējuši pamiera pasludināšanu, bet nevienmēr tas ir bijis efektīvi. Patiešām eh, ir jābeidz lietot ieroči un ir jāuzsāk miera process. Mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai varētu stabilizēt situāciju Austrum Eiropā, lai visas puses pildītu vienošanās noteikumus. Jāsaka, ka Ukraina atrodas dziļā recesijā, tādēļ, ka makroekonomiskās un struktūrālās problēmas bija ieilgušas šajos tik grūtajos apstākļos mēs esam piešķīruši uh, finanšu palīdzību, eh, izveidojot divas eh, makro eh, palīdzības programmas 760 miljoni eiro ilgtermiņa aizdevumos tika piešķirti divu mēnešu laikā un 600 miljoni tika piešķirti jau vasaras laikā un vēl 215 miljonus eiro varēs piešķirt 2015. gada sākumā, ja Ukraina būs izpildījusi politiskos priekšnosacījumus. Bet Ukrainai būs nepieciešams vairāk palīdzības. Jāsaka, ka. Arī SVF ir uh, nācis talkā Ukrainai. Viņiem ir nepieciešami 15 miljārdi dolāru vēl papildus piešķirtajiem līdzekļiem mēs varam palīdzēt, ņemot vērā tik tālu, cik to ļauj mūsu budžets. Un jāsaka, ka mums bija tikai ļoti maza elastības marža, lai varētu piešķirt papildus finansējumu nākamgad. Un ja mēs pilnībā izmantosim šo maržu, tad mums nebūs līdzekļu, lai finansētu citus pasākums, citus izaicinājumus, kas varētu rasties turvāko gadu laikā. Un mēs varētu palīdzēt Ukrainā ar diviem miljardiem eiro. Eiropas Savienības dalību valstis varētu arī mums palīdzēt, lai mēs varētu rīkoties brīvāk. Protams, jāpadomā arī par energoapgādes drošību. Ziema jau klauvē pie durvīm un tika pieņemta jaunā energo pakotne oktobrī, lai būtu viens miljards kubikmetru gāzē, par, kas ir jāpiegādā uh, līdz decembra beigām. Komisija turpinās novērot uh, to, kā tiek ievērota vienošanās, un mēs vēlamies, lai būtu pietiekami daudz gāzes Ukrainas pilsoņiem janvārī, lai viņiem nenāktos salt. Es gribētu, gribēju to pieminēt tieši attiecībā uz Ukrainu un Eiropa padomas laikā un arī pēc tam varēsim pārliecināties, cik augstu atbildības daļu ir uzņemšās dalību valsts. Paldies! Paldies, Junker kungs! Tagad ETP grupas vārdā uzstāsies uh, Weber kungs, lūdzu. Parlaments prezident, komisijas prezident parlamenta priekšsēdētāji, komisijas priekšsēdētāji, padomas priekšsēdētāji. Uh, Godātie kolēģi, tagad ir advents laiks un uh, tuvojas Ziemassvētki, un tad cilvēki mēdz daudz ko vēlēties. Es gribētu savu pirmo vēlmu paust mūsu padomēji. Varbūt šīs mūžīgās debats par elastību un taupību vajadzētu beidzot uh, nolikt maliņā. Tās ir debats, kurās piedalāmies jau uh, gadiem Žans Klots Junkers ir piedāvājis tik labus priekšlikumus, ka vairs nav jēgas runāt par taupību. Investīcijas plāns Vēbera kungs šķiet ir problēmas ar tulkojumu, saka priekšsēdētāja kungs, itāļu valodā. Nav laikam tulkojumi itāļu valodā. Ich frag mal, ist die Übersetzung Vai itāļu kabīne ir gatava veikt savu darbu? Vēberkungs, lūdzu. Paket. Investīcija pakotne Žans Klods Junkers ir piedāvājis uh, jaunu metodi, proti ir jāmobilizē privātais kapitāls, nedrīkst iedzīvoties jaunos parādos 315 miljārdu eiro. Eiropa uh, tagad dara to, kas tai beidzot ir jādara, un tagad uh, bumba ir padomas vārtos, mēs lūdzam viņu atbalstu. Mums ir nepieciešams šis investīciju. Uh, lādiņš Eiropai. Dalību valstīm arī ir jādara savs darbs. Es eh, ceru, ka pēc iespējas vairāk valstu nākamo dienu laikā apsolīs eh, nākt talkā un eh, varēs arī parūpēties par investīciju paktu atbalstīšanu. Arī mana dalību valsts Vācija. Tas būtu ļoti nozīmīgs solis, ko spēt, lai varētu panākt ekonomikas dinamiku. Un es gribētu eh, ļo, teikt, ka ir ļoti labi, ka arī Eiropas investīcija banka piedalīsies finansēšanā, jo daudzas dalība valstis ir sagatavojuši tādu vēlmi sarakstu, nevis prioritāšu sarakstu, kas īstenībā ir daudz svarīgāk. Un vēl tie kolēģi, kas runā par elastību, kas prasa vairāk laika uzdevumu veikšanai, Jāsaka, ka Žanklauda uh, uh, Junkera piedāvājumam vajadzētu vēl nobriest līdz martam un nevarētu vienkārši nākt ar Brise, no Briseles ar izstiept rociņu un kaut ko ubagot. Nē, ir jāpiedāvā konkrēti priekšlikumi, un mēs arī gribam pieņemt Žana Klauda Junkara piedāvājumu. Otra lielākā Eiropas Savienības dalība valsts Francija mums. Uh, sagādā uh, galvas sāpes. Jāsaka, ka šeit ir dažādi izņēmumi, un mums ir jāsaka, ka Francijā ir jādomā par tādiem pasākumiem, kas atrisinās lielākās struktūra problēmas, un uh, Ja es runāju par otru lielāko eh, ekonomisko spēku Eiropā, mums ir patiešām jācīnās pret struktūrālām problēmām, lai varētu arī labāk sagatavoties globalizācijai. Bez spēcīgas Francijas Eiropai nav nākotnes. Kolēģi, es gribēju arī vēl pieminēt ko tādu mm, eh, ko mēs minējām trojkas diskusijās par Grieķiju. Uh, Ko pieprasa Eiropas partneri no Grieķijas? Grieķija ir daudz cietus, no tās tik daudz prasīts, tā ir paveikusi ļoti daudz, un arī franču un itāļu uh, finanšu ministri to atbalstīja. Tas, ko mēs pieprasām no Grieķijas un tas, ko mēs pieprasām no Francijas, ja es to nolieku divos svaru kausos, nu tad rodas jautājums, vai mēs esam pietiekam godīgi pret visām dalību valstīm, vai esam pietiekam lojāli pret visām vienādā mērā. Un būtu ļoti labi, ja es arī šeit varētu uh, paust savas vēlmes, un ja Vācija um, iemaksātu atbilstīgo finansējumu un Vā Francija veiktu uh, nepieciešamās reformas, tas jau būtu ļoti jauki. Es tikai gribēju. Uh, paust dažas domas par komisijas jauno darba programmu. ETP atbalsta Francu Timermanu, samazinot likumdošanas aktu skaitu, prioritizējot sva svarīgākās prioritātes, un e, jāsaka, ka sociāldemokrāts Timermans šeit var baudīt mūsu atbalstu. Sociāldemokrāti teica, ka nodokļu jautājums ir tāds ļoti strīdīgs, bet mēs uzticamies, mēs uzticamies arī nodokļu komisāram, sociāldemokrātam Moskovicī, Un es ceru, ka uh, jūs, uh, sociāldemokrāti, uzticaties savam komisāram, savas politiskās grupas komisāram, tikpat daudz kā mēs, tautas partija. Un vēl uh, gribēju pieminēt arī sarunas par TTIP. Esmu gandarīts, ka pēc sarunām ar Austrāliju padomi ir spara pilna turpināt sarunas ar ASV, lai tās noslēgtu. Uh, 2015. gada laikā. Pasauli uz mums uh, skatās, vēro mūsu soļus, mēs vēlamies uh, turpināt sadarbību ar Ameriku, vēlamies uh, gūt progresu pasaules, um, tirgoties ar citām pasaules valstīm. Un vēl kāds jautājums, kas. Uh, liek mums lauzīt galvas katru dienu. Tā ir uh, politiskā situācija Ukrainā. Priekšsēdētāji kungs jau pietiekami daudz uh, to um, izklāstīja un gribu teikt ka aizdevumu procentu likme tika paaugstināta no 6 uz 17 procentiem. Ar šādām, šādām aizdevumu procentu likmēm būs neiespējami tur investēt. Rublis ir nedaudz stabilizējies, bet tas joprojām turpina tā kursi, turpina kristies. Jā, nu sankcijas ir nesušas augļus, bet mēs jau nesam par to priecīgi. Mēs ceram, ka Putins sapratīs ka Maskava ir spērusi soļus nepareizajā virzienā. Mēs ceram, ka viņi beidzot sapratīs, ka ir jāsadarbojas ar Eiropu, ka mēs vēlamies šo partnerību, ka mēs esam gatavi viņiem pasniegt roku un ceram, ka viņi pasniegs roku pretī, jo ir jāievēro starptautiskās tiesības un sankcijas varbūt tad būs nesušas augus. Paldies! Es gibt eine, äh, Es redzēju ārkārtīgi daudz zilo kartīšu, bet uh, sākumā došu vārdu Berešas kundzei. Jūs gribējāt uh, uzdot jautājumu Weber kungam, ja viņš, protams, piekritīs. Paldies, priekšsētāji Weber kungs. Jūs vēlaties, lai būtu vienlīdzīga attieksme, un es pilnībā to atbalstu. Uh, Tādā gadījumā jāsaka, ko jūs darat ar šīm prasībām par, pēc reformām, kuras varētu iesniegt, piemēram, dažām dalībvalstīm attiecībā uz darbu svētdienās, sieviešu darbu, cīņu pret nabadzību, un ko jūs atbildat Mario Dragī, tad, kad viņš mums uzdod jautājumu par um, dalī, par to, vai dalībās, kurām ir uh, pozitīvs pārpalikums varētu palīdzēt citām. Paldies! Kolēģin Pēres, ich traue mir wirklich zu, einen Überblick zu haben über. Paldies, Beres, Kunze! Jāsaka, ka eh, tās valstis, kurās, pie, eh, kurās pozīcijā ir bijusi ETP, kolēģi Īrijā, Grieķijā, Latvijā, Valdes Dombrovskis, Portugālē, ir veikuši nepieciešamās eh, struktūrālās reformas. Jā, cilvēki no tā cieta, bet palūkojoties uz izaugsmas rādītājiem Eiropā, jūs varēsiet konstatēt, ka tās valstis, kuras bija pietiekam drosmīgas, lai veiktu reformas, tagad ir izaugsmas lokomotīvas Eiropā. Tādēļ jautājums ir Uh, visai eh, bezjēdzīgs. Tie, kas bija gatavi investēt reformās, tie, kas sakoda zobus un gāja uz priekšu, viņi pēc tam gūja panākums, un tā mēs arī turpināsim. Tagad Pīta Elskungs, sociāldemokrāta grupas vārdā. Lūdzu. Grācie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien, 17. decembrī, mēs atzīmējam gada dienu. Četrus gadus atpakaļ, 2010. gadā, jauns tunisietis Mahomets Bosīsī um, paš sadedzinājās. Un ar to sākās uh, arābu pavasars. Viņam bija 26 gadi, un tajā dienā viņš bija zaudējis savu darbu. Bez darba netiek tikai zaudēts ienākuma avots, tiek zaudēta arī pašcieņa. Uh, dzīves jēga, jo darbs ir vērtība, kas piešķir mūsu dzīvām jēgu. Katru stundu Eiropā simts cilvēki zaudē savu darbu. Šeit mēs runājām par veselu upurētu paudzi. Un šeit es nenodarbojos ar uh, lētu retoriku. Mums ir jārēģē ļoti spēcīgi, vai arī mēs uh, uh, saņemsim dusmas no tiem, kuriem vairs nav ko zaudēt, jo viņi ir zaudējuši cieņu. Šī Eiropa, kas cieš, un es deršos pie Dela Vedova kunga. Par šo Eiropu, kas cieši rīt ir jārunā Eiro samitam. Tas, ko jūs teicāt, iet pareizajā virzienā. Veicinot uh, investīcijas, Junker kungs, mēs ejam pareizā virzienā un mēs novērtējam šī plāna nozīmīgumu un to, ka ir mainīts virziens. Ir ļoti svarīgi, lai būtu Eiropas investīcija plāns. Manfred, šī ir absolūta prioritāte. Mēs tik daudz nedomājam par skaitļiem, par kontiem. Mēs domājam par konkrētiem cilvēkiem, kas cieši un, uh, lai viņi neciestu, ir nepieciešams investīcijas, nepieciešama izaugsme, ilgspējība un darbs. Un tagad mums jāstrādā tālāk. Mums ir jākonk jākonkretizē šis plāns pavisam ātri, jāprecizē mērķi. Jaunajam fondam ir jākoncentrējas uz riskantākajiem uh, projektiem un arī uz konkrētām nozerēm. Tā ir labāka atbilde arī uz Lima konferenci, lai mēs nebūtu pārāk kautrīgi cīņā pret klimata izmaiņām. Ar, ar ko finansēsim projektus, kas nodrošinās enerģētisko pārēju Eiropā? Nepieciešami ambiciozi plāni ir vairāk resursi, tādēļ ir nepieciešams dalību valstu atbalsts, lai dalību valstis uh, iemaksātu svaigu naudu šajā fondā. Kolēģis ļoti pareizi arī darīja, vēršoties šo lūgumu pie savas valsts. Un mums ir arī jāneutralizē dalību valstu iemaksas. Pretējā gadījumā neviena dalību valsts nevēlēsies sniegt savu ieguldījumu. Ir arī jāuzsāk uh, diskusijas par līdzfinansējumu neutralizāciju, lai finansētu šos projektus. arī paziņos par elastību, kas pašlaik tiek izstrādāts, varētu arī būt iespēja, lai runātu par mūdinājumiem atzīt dalību valstis, kas uzņemas saistības, lai, atbalst, lai atbalstītu šo projektu īstenošanu. Tādēļ Eiropas komisija nepieciešams mūsu atbalsts, mūsu Eiropas parlamenta sniegtais atbalsts, un mēs jūs neatstāsim vienus. Mēs neatļausimies vainot Eiropas komisiju, kā to daži šeit grib. Ārpus šīs uh, plenārsēžu zāles un iespējams arī šajā plenārsēžu zālē. Bet arī jums nevajag izolēties. Eiropas parlamentam ir jātiek nepārtraukti iesaistītam, izstrādājot, apstiprinot jauno Eiropas strateģisko investīciju fondu. Eiropas parlamentam ir jāsaka arī savs vārds pār fondu pārvaldību. Uh, priekšsēdētāji, es runāju par Eiropu, kas cieš nepieņemami tas, kas sošajā situācijā jūsu darba programmā daži vārdi tikai tiek eh, veltīti eh, cīņai pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Tāpat laikā neatrodam mm, naudu, lai eh, investētu izaugsmi nodarbinātību. Eiropā ir vājās puses un stiprās puses, bet šādu Eiropu mēs nevēlamies. Uzņēmumi, kas nemaksā nodokļus, Visi šī ierēģi, kas veicina izvairīšanos no nodokļu maksāšanas Eirosamitā, arī ir jārunā par šo jautājumu. Komisija to iekļaus arī savā darba programmā un pasākums, kurus mēs lūdzām iekļaut un pateicamies vicepriekšsēdim Timermanim, priekšsēdim uh, Junkeram un arī komisāram Moskovisī. Jā, arī Vēbers uh, aizstāv Moskovisī lieliski, labāk vēlāk nekā nekad. Mēs vienmēr esam uh, uh, viņa pusē un jebkura komisāra pusē, kas kalpo Eiropai noslēgumā priekšsadētāji. Junkers teica, ka šis ir labs sākums, šis ir jauns sākums, lai tas tiešām būtu jauns sākums, ir arī ļoti intensīvi, kaislīgi, izlēmīgi jāstrādā. Paldies! Pitēlas <clears throat> kungs. Džulija Mūla grib jums uzdot jautājumu. Lūdzu. Prezidente. Budētais priekšsēdētājs vēlos vērsties pie kolēģa Pitēlas. Savā uzrunā jūs teicāt, ka mēs vēlamies vairāk naudas. Protams, valsts naudu, ne jau jūsu Itālijas kastas politiķu draugu naudu. Kā jūs varat prasīt vairāk naudu no itāļiem un eiropiešiem, kuri vienkārši um, sevi upurē, lai maksātu jūsu algu? Jūsu partija Itālijā ir uh, zagusi miljonus no imigrantiem. Jūs esat uh, uh, arī Venecijā ekspo un Milānas ekspo zogat naudu. Jūs esat kauns. Cara kolēga, la strumentalitāte. Gudētā kolēģi, nu es domāju, ka tas, kā jūs izmantojat šīs debātas, jau pats par sevi daudz ko pasaka. Uh, neko nevēlos šeit uh, komentēt. Jūs uh, ļoti nepareizi informējat uh, pilsoņus, kas ir zādzis, tam ir jāmaksā bez žēlastības, bez atlaidēm. Un tas ir redzams visur, pret to jācīnās visiem kopā. Mēs esam liela partija, kas cīnās pret korupciju, pret mafiju, pret noziedzību Mēs strādājam par labu politiku. Kad lūdzām dalību valstu iemaksas, mēs to darām, lai vairāk veicinātu izaugsmu un nodarbinātību. Paldies! Das Wort hat jetzt für die ECR-Fraktion Herr Vorsitzender Kamal. Tagad ECR frakcijas vārdā vārds Kamalkunga. Liels paldies, priekšsēdētāji! Mēs ECR Priecājamies par to, ka samitā tiek uzdot pareizie jautājumi. Vispirms par to, kā mēs varam uh, novest investīcijas līdz um, Eiropas Savienības dalībvalstīm, un otrkārt, kā mēs uh, varam atbalstīt uh, tos Ukrainā, kas tic savas uh, valsts uh, pašnoteikšanās iespēja. Par to runās arī mani kolēģi vēlāk. Mēs priecājamies par šiem uh, projektiem attiecībā uz investīciju fondu, nevis par pašu projektu kā tādu, bet tāpēc, ka tas ļauj mums ne tikai uzsākt debats par 315 miljardiem eiro, bet arī par to, kā mēs varam uh, Eh, izmantot triljoniem privāto līdzekļu, kas varētu tikt investēti dalībvalstīs, lai veicinātu darba, vietas, eh, darba vietu radīšanu un izaugsmi. Protams, ka ir jāroda atbild uz jautājumu, kā mēs prioritizēsim un izraudzīsimies šos projektus, kā eh, šis fonds tik tiešām piesaistīs pa, papildus līdzekļus, kā mēs izvairīsimies no situācijas, kad mēs privatizējam šos te iegūmus un nacionalizējam zaudējumus. Mums ir jāsāk rīkoties, jo gal galā mēs cenšamies radīt Eiropas mēroga tirgu, kurā uh, labi notiek pakalpojumu un um, preču aprite. Bet mēs neesam sākuši strādāt pie vienotā kapitāla tirgus, bet nerunāsim par kapitālu un um, tirgus savienību. Tas, kas mums patiesībā ir nepieciešams, ir uh, atklāta, e, caurskatām e, tirgus darbība. Tāpēc, lai nebūtu mēs nebūtu tik atkarīgi no bankām. Mums ir jānojauc šķēršļi privātām investīcijām, infrastruktūras projektiem, bet arī maziem un vidējiem uzņēmējiem, lai viņi varētu savas idejas pārvērst precēs un pakalpojumos. Un kāpēc neviena e, banka um, nefinansē um, šādus projektus. Viens piemērs. Uh, eh, eh, Kaukīver eh, mājaslapā es regulāri palīdzu tiem, kas nāk klajā ar idejām. Es un miljoniem citu cilvēku aizdod 25 miljonus dolāru uzņēmējiem nabadzīgās valstīs. Bet kāpēc, 25, kāpēc es varu aizdot 25 dolārus Um, šādiem te cilvēkiem nabadzīgās valstīs, bet es nevaru um, aizdot 25 dolārus pats savā vēlēšana apgabalā. Strādājot pie šīs problēmas, es saprotu, ka mums nav nepieciešama valsts iejaukšanās. Mums ir jāstrādā kopā ar, in, ar uzņēmējiem šāda veida uh, mājaslapās, jo šie līdzekļi ir, bet ir nepieciešama griba uh, mobilizēt šos līdzekļus un aizdot tos tiem, kam tas nepieciešams. Tātad mums ir jānojauc barjeras um, uzņēmumiem, un to nevar darīt izolēti. Tam ir jābūt uh, iekļautam plašākā ekonomisko reformu programmā. Un mēs uh, vēlamies tikt galā arī ar enerģētikas izaicinājumiem. Un mēs vēlamies noslēgt uh, divpusējos tirdzniecības nolīgums, un visos šajos jautājumos ECR ir Eh, sākusi strādāt darba grupās eh, pie jaunām idejām. Un mums noteikti izdosies sasniegt šos mērķus ar savām idejām, bet nav nekādas jēgas, ja um, Eiropas līderi um, dodas uz Briseli, pieprasa šādus līdzekļus, bet pēc tam atgriežas savās galvaspilsētās un nepieņem šos nepopulāros lēmumus, kas ir ārkārtīgi nepieciešams Daudz struktūrālās reformas nav populāras, un mēs zinām, ka pret tām arī tiks vērsta kritika, bet nav cita risinājuma. Uh, manā valstī mēs. Uh, nākam klajā ar, ar apņemšanos jaunajā, jaunajam gadam, bet es vēlētos arī, lai uh, padomas vadītāji nākt klajā ar savu apņemšanos, reformēt pašiem savu ekonomiku, apņemšanos samazināt barjeras investīcijām, apņemšanos samazināt administratīvo slogu, lai, eh, dar, lai uzņēmēji varētu radīt jaunas darba vietas. Un cerēsim, ka 2015. gads būs uh, gads, kad Eiropa atgriezīsies pie darba un sāks strādāt. Laimīgi jauno gadu! Kamala kungs. Koban kungs vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu. Jūs atbildēsiet? Lūdzu. Koban, bet. Mr. <coughs> Kamal, would you agree with me? Kamalkungs, vai jūs piekritīsiet, ka spēcīgākās valsts Eiropā ir tās, kas ir ārpus eirozonas un kuras eh, praktizē uzņēmēja darbības kapitālismu? Tas varbūt ir kas jauns šim parlamentam. Kāpēc Eiropas Savienība nedo, nedomā par to, kā varētu organizēt uzņēmumu darbību tā vietā, lai eh, dot valsts investīcijas. Valdības nerada darba vietas, to dara uzņēmumi. Un eh, tā kā Eiropas Savienība to nesaprot, vai nebūtu labāk, eh, vai nebūtu labāk izstāties no Eiropas Savienības? Mr. Coburn! Coburn kungs, man jāsaka, Vispirms uh, man tik tiešām uh, bija jautājums, kad šis jautājums gal galā tiks uzdots. Es domāju, vai kāds vispār ir pārsteigts par šādu jautājumu. Pirmais jautājums, ko jūs uzdevāt. Kāpēc valsts ārpus Eirozonas piesaista vairāk investīciju? Es zinu, ka jums ļoti patīk mans iepriekšējās runas Bet es tieši to jau arī skaidroju. Mums ir jāsaprot, kāpēc e, šīs valsts e, pie, piesaist vairāk investīciju. Paldies par jautājumu. Un paldies tagad e, liberāļu vārdā vārds Hofštad kungam. Per Hofštad kungam. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlējos patiesībā vērsties pie padomas, nevis pie komisijas, jo jāsaka godīgi, komisija nākus klajā ar ambiciozu programmu. Tagad mums ir nepieciešama ambicioza atbildes reakcija no padomas eh, ceturtdien un piekdien. Un man jāsaka, Delvedovs kungs, es esmu redzējis šo te secinājumu uh, projektu Tātad tā ir tāda kā vieglā versija. Jāsaka, ka tas tā varbūt nav nulle, bet tuvu nullei. Un man ir iespējas, ka daudzi padomē nemaz neapzinās, ka Eiropa ir krīzes situācijā. Mēs aicinām, mēs atbalstam, mēs aicinām, mēs aicinām un tā tālāk un tā joprojām. Tā tad nepārtraukts aicinājums piedalīties. Bet es vēlos teikt pavisam precīzi. Tas, kas būtu jādara, ir jāpieņem izšķirīgi lēmumi par jautājumiem, kas palīdzētu komisijai virzīties uz priekšu ar savu ambiciozo projektu. Un man ir e, vairāki punkti. Pirmais, jums ir jāpieņem lēmums e, iesaistīties 28 dalībvalstīm šajā te garantijas schēmā. Nav runa par to, ka tas būtu jādara kaut kad nākamajā gadā, tātad 28 dalībvalstis iestājas šajā garantijas schēmā. Otrakārt, jums nav jāmaina stabilitātes pakts, to var darīt ar pašreizējiem noteikumiem. Tātad, otrkārt, ir jāpalīdz fondam, sakot, ka nacionālajā līmenī, nacionālajā valstī nevajadzētu uzlikt nodoļus, nodokļus par šo investīciju fonda ienākumiem. Līdz ar to pilsoņi arī varēs investēt nākotnē. Treškārt, jums ir jāpieņem lēmums par kondicionalitāti. Jums ir jāpieņem lēmums padomē, sakot, ka pirmās investīcijas būs šīm valstīm, kuras īsteno pozitīvas struktūrālās reformas. Tātad tas ir pozitīvs rosinājums īstenot šīs reformas. Tālāk, eh, tā, kam pakot, mēs runājam par to, uh, ka mums ir jātiek galā no krīzes. Lūdzu, pieņemiet lēmumu par telekomunikāciju pakotni, jo mēnešiem ilgi šis projekts ir uz galda, un vienīgais, ko jūs darat, jūs, ejat, jūs virzāties atmuguriski. Tātad nekas netiek darīts par viesabunēšanu, nekas netiek darīts, uh, lai nodrošinātu tīklu neutralitāti, nekas netiek darīts, darīts arī uh, spektru jomā. Tātad, lūdzu, pieņemiet lēmumu. Šis projekts jau vairāk nekā gadu ir uz jūsu darba galda. Piektā lieta. Otrā digitālā pakotne, jo mums pēc iespējas ātrāk ir nepieciešams viens regulators digitālajā tirgū. Nav e, iespējams izvēlētot Spotify un Netflix, tāpēc, ka mums nav viena regulātora un mums nav viena uh, intelektuāla īpašuma tiesība režīma. Tālāk ir jāstrādā pie enerģetikas uh, e, kopienas tā, lai komisija uh, gūtu padomas atbalstu. Un visbeidzot, uh, Kamal kungs par to arī runāja. Cik labi, ka Kamal kungs ir atklājis, uh, kādas priekšrocības ir vienotāji uh, Eiropai, jo viņš runāja par kapitāla tirgiem. Jā, mums tik tiešām nav viena kredītu tirgus, mums nav uh, viena uh, tirgus Eiropā, un jūs nevarat izmantot uh, savu īpašumu, lai iegūtu kredītu citā valstī. Tātad šādi lēmumi ir jāpieņem, nevis, šīs, uh, vil, nevis šie viltu secinājumi. Ja mēs piedzīvojam tādu investīciju trūkumu, kā mēs piedzīvojam kopš, kopš krīzes sākuma, tad tas, ko es sagaidu no uh, prezidentūras, no padomas, no 28 dalībvalstīm, uh, to, ka tās beidzot pieņem uh, spēcīgus lēmumus un apņemās palīdzēt komisijai izkļūt no krīzes Eiropas Savienībā. Un mana prasība priekšsēdētāji kungs ir izplatīt šo izšķirīgo signālu rīt, kad jūs uzstāsieties ar savu runu. Paldies! Herr Verhofstadt, Šķārkas kundze vēlas uzdot jums jautājumus ar Hofstāt kungs lūdzu. Herr Verhofstadt, Sie sind ja... Verhofstadter Kungs, Jūs esat liberāļu grupas priekšsēdētājs Eiropas parlamentā. Vai jūs man varat paskaidrot, kādēļ jūs visu laiku runājat par valstīm, valstīm un investīciju programmu, par valstīm, kam vajadzētu radīt darba vietas, nevis uzņēmumiem, investīciju programmu 315 miljārdu eiro? Kādēļ es un valstīm vajadzētu par to lemt? Kādēļ valstīm vajadzētu uzņemties garantijas par naudu, ko investēs privātie, jo viņiem šis risks ir pārāk augsts? Kādēļ valsts vienmēr ir risinājums? risinājums jūsu acīs, ir cevišķi ņemot vērā to, ka esat liberāls? Mani priekšlikumi un komisijas priekšlikumā jau netiek investēta valsts nauda, bet privātā nauda, kas tiek investēta. Jūs pat nesapratāt priekšlikumu ko piedāvā komisija. Vienīgā lieta, ko EIB dara, ko Eiropas saimnības budžets un dalība valstis dara, garantē noslēgumu gadījumā, ja kāds no projektiem neizdodas, un tas ir nepieciešams. Un visi piekrīt par vienu lietu, kā šī ir sadarbība starp valsts garantijām EIB no vienas puses un privātā nauda no otras puses, kas var izriet no krīzes. Tā nav runa par valsts naudu, es esmu liberāls un par privātu naudu. Paldies! Tagad apvienoto kreisu vārdā Cimers kundze, lūdzu. Paldies! Sākumā gribēju runāt ar padomi. Gribēju uzdot jautājumu, kas, eh, kādas ir sekas, kas ir mainījies pēc finanšu ministru tikšanās, kas mainīsies eh, rīt un parīt pēc Eiropa padomes, vai eh, valdību galvas ir gatavas uh, lemt par uh, ilgtspējīgām investīcijām, kas balstīts uz stabilu finanšu pamatu. Uh, diemžēl man nešķiet, ka tā būs. Un kad Junkera kungs stājās amatā un vēl pirms tam uh, savā uzrunā stāstīja par programmu, kas ir uh, domāta, lai varētu garantēt uh, sociālu, ekonomisku, ekoloģisku izaugsmu dalību valstīs. Man radās iespējas, uh, ka uh, Štorhas kundze nav sapratusi investīciju programmas saturu. Jā, es uh, saku, jums ir pilnīgi taisnība, Ferhofštāt kungs, viņi to nesaprata, bet īstenībā pat neizprotot problēmas būt būtību viņa ir trāpījusi desmitniekā, sakot, ka nevajadzētu būt tā, ka valstis investē un viss ir jādara privāti. Un tagad jāsaka. Uh, tādi nu ir šīs lietas apstākļi. Tā ir milzīga problēma, ka ilgspējīgām investīcijām nav jānāk no valstīm, bet no privātiem līdzekļiem. Līdz ar to es uh, šeit uh, neesmu viensprāts ar alternatīvu für Deutschland kolēģiem no uh, EKR grupas. Es gribēju arī pavaicāt, vai jūs patiešām uh, tik lielā mērā uzticaties valstu vadītājiem, ka jums nešķiet, ka viņi e, te runās par e, kaut kādiem vakardienas projektiem. Un Vācijas finanšu ministrs eh, teica, ka eh, tie ir tādi patiešām neaktuāli projekti. Un es gribētu teikt, mums ir jādomā par aktuāliem projektiem, kas ņem vērā pašreizējās vajadzības, lai investīcijas domātu par sociālo, ekoloģisko, eh, ekonomisko aspektu. Un es nezinu, neviens man vēl nav pārliecinājis, ka viņiem patiešām tas rūp. Un es gribētu arī dzirdēt, kā investīju eh, nosacījumi ir sasaistāmi ar uh, eh, pēc grūtniecības atvaļinājumu direktīvas svītrošanu. Un arī kādēļ ir jāsamazina ekoloģiskie standarti. Vairāk likumdošanas projekti, kas tika izvirzīti, tagad tiek svītrot. Ir tāds saraksts, no kura viskaut kas tiek izsvītrots. Nu, tā tad uh, gaisa kvalitātes un atkrituma direktīva. Uh, Un vai patiešām visi šeit sēdošie apzinās, ka šis saraksts, no kura tiek eh, svītrots, varēs ļaut izveidot tādu investīciju programmu, kas būs draudzīga visiem? sociālie, ekoloģiskie standarti ir jāsamazina. Nu, tā tiek veidot šie investīcija programma, un neviens man arī nevar atbildēt, kādēļ šādiem projektiem, ko jūs tagad te ilustrējāt, kas tiek eh, apkopot, kādēļ tie jau sen netika investēt, nu, eh, tik, netika finansēt no privātām investīcijām. Paldies, paldies! Frau Zimmer, die Cīmeres kundze, Fan Štorhas kundze vēlas jums uzdot jautājumu. God, Frau Abgeordnete Storch scheint ja ein äh, Jā, Štārhes kundze šķiet äh, šodien äh, vēlas visiem pierādīt savus zināšanas. Štārhes kundze, jūs vēlties uzdot jautājumu vai nē? Ich hatte nicht verstanden, dass Sie ja. Es uh, nesapratu, ka Cimers kundze ir piekritus atbildēt. Nu, varbūt jūs pati neesat īsti sapratusi, kā darbosies šī investīcija programma, tāpat kā Ferhofštāt kungs. Tā tad ir nepieciešami valsts līdzekļi 21 miljards, kas būs kā garantija privātiem investoriem, lai viņi vispār sāktu investēt. Nu, izskatās, ka privāti investori ir pārāk slinki, viņi nevēlas nopelnīt, viņi nevēlas investēt. Kā jūs varat paskaidrot, ka ir jāgarantē 21 miljardi? miljārds eiro no valstu līdzekļiem, lai tos uzpumpētu līdz 66 miljardiem, lai gal galā vispār piesaistītu šo privāto investoru interesi. Nu, kur tur ir loģika? Godātā Štoršs kundze, lūdzu uzdodat šo jautājumu Junker kungam, atbild Cimers kundze, nevis man. Paldies, tagad Hārmsas kundze zaļo grupas vārdā. Jā, nu, atgriežoties pie iepriekšējām runām un īpaši pie Ferhofštāta kunga teiktā un uh, padome sākot savu darbu šajā uh, sasaukumā, ir ļoti bailīga, un arī Tuska kungs tāds ir, un jāsaka, ka uh, tā mācība, ko esam guvuši no eiro krīzes, šķiet jau ir piemirsta. Es neredzu nekādas pazīmes, ka padome ir uh, e, spāra pilna veikt tos darbus, kas ir nepieciešami, lai eiro beidzot būtu stabils un lai mēs beidzot varētu aizmirst šo krīzi, jo netiek domāts par tiem pasākumiem, kas varētu palīdzēt mūs padarīt ekonomiski veikt spējīgus. Bet bez tādas vienotas, stabilas ekonomiskās politikas mēs nevarēsim uh, ilgtermiņā eiro padarīt par stabilu valūtu. Es nezinu, ko jūs vēlaties darīt šajā sakarā. Esmu dzirdējis, ka padomē daudzi domā, mēs vispār nevaram par to vairs pilsoņu uh, priekšā runāt, jo viņi mums vairs netic. Nu, Lūkslīgs ir tikai viens no piemēriem. Eh, es domāju, tas ir tāds eh, baltais eh, plankums. Lūkslīgs sekas padomes paziņojums, ka beidzot ir jādara kaut kas, lai lielie uzņēmumi maksātu nodokļus tur, kur ir guvuši pēļņu. Tas būtu tāds pasākums, ar kura palīdzību jūs nekavējoties iekļūt Eiropas pilsoņu uzticību. Dāmas un kungi, man ir radies tāds iespējas, nu, iepazīstoties ar, ar padomas paziņojumu un to salīdzinot ar investīciju sārakstu, kur ir uh, arī daudz dažādu katalogu, dažādu vēlmju, man ir radies iespējas, ka abās institūcijās padomē un komisijā šķiet, ka samazinot sociālos standartus, veicot ekoloģisko dempingu un investējot eh, tādos lielos projektos, par kuriem jau sen ir panākt vienošanos, Eiropa varēs būt ilgtspējīga. Nu, man tā nešķiet. Un eh, Junkera kungam un Tīmērmana kungam, paskatoties uz šo sārakstu, uz šo milzīgo vēlmi sārakstu pirms Ziemassvētkiem, kas burtiski plīst pušu, uh, Jums, Timermana kungs, ir jāparūpējas, lai tiktu pieļauti, pielaisti tikai tādi projekti, kas pat patiešām, patiešām varēs panākt Eiropas ekonomisko atvesaļošanos un ilgtspējīgā veidā. Un nevar pieļaut to, ka, piemēram, kodols reaktors, kas jau mm, pēc 50 gadiem nav bijis uh, konkurētspējīgs, tagad tiks atdzīvināts mākslīgi, tiks uh, atzīms no pelniem kā fēniks tādā mākslīgā veidā. Ir patiešām ļoti bēdīgi, ka šo investīciju plānu apēno uh, tādi uh, vecmodīgi vakardienas projekti. E, tā doma pat par sevi ir laba. Es domāju, ka tas tiks arī veiksmīgi īstenots par Krieviju runājot. Uh, es domāju, būtu varbūt veiksmīgāk, ja padomu savā dokumentā nerunātu visu laiku tikai par Ukrainu. Ir jāsaprot, ka ir ļoti dziļa krīze iestājusies starp ES un Krieviju. Nu, ko mēs esam dzirdējuši ziņās pēdējo dienu laikā? Nevien mēs esam atkarīgi no Krievijas energo importa, bet Krievija pārkāpjot uh, startautiskās normas parāda, ka eh, rīkojoties tā kā savulaik augstā kara laikā, tā ir eh, pārkāpusi visas normas, bet eh, ka arī Eiropas Savienības sankcijas tomēr ir nesušas zināmas augļas. Eterič kungs jums vēlas uzdot jautājumu, lūdzu. Herr Etheridge, tas ir der Herr, der da steht. Uh, good morning. Etheridge kungs, labrīt. Priecīgs Ziemassvētkus. Jūs teicāt, ka jūs negribat runāt par to, ka kodola sektoram pienāktos subsīdijas, bet varbūt, ka ņemot vērā visus šos energo avotus, kas ir tik neefektīvi, ka tiem vajadzīgas subsīdijas, nu, piemēram, vēja ģeneratori, nu, tās ir sliktas investīcijas varbūt, ka mums vajadzētu finansēt un subsidēt tikai to, kas nes pēļņu un kas patiešām darbojas. Vai jūs man piekritīsiet? Jā, atbilde. Ja Lielbritānijā eh, ticētu, ka eh, kodola reaktori patiešām ir ienesīgi, tad nebūtu uzreiz kaudze pieteikumu, lai varētu finansēt šādus projektus, un nebūtu arī vienošanās par garantētu eh, vienotu cenu elektrībai, kas tiek garantēta 35 gadu laikā, kas ne, netiek pakļauta inflācijai un īstenībā tā nav salīdzināma ar tām izmaksām, eh, kas rodas, piemēram, eh, enerģiju ražojot ar vēja palīdzību, kā tas notiek Vācijā jau šobrīd. Paldies un Natāla kungs tagad no EFDD grupas. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Skatot Eiro samīta darba kārtību, runāja par tiem pašiem jautājumiem - izaugsme un nodarbinātība. Atkal un atkal par to pašu tiek runāts, bet nekas nenotiek. Spānija 50% jauniešu bezdarbs, Francijas ekonomika stagnē un Grieķija vienkārši ir jāpamēta Eirozona, lai atkal tā atvesaļot savu ekonomiku. Un arī te uh, dažādas dāvanas un nekur neatrisinās. Un tagad brīnum līdzeklis Junkera investīcijas, investīcija plāns 21 miljārdi eiro, 350 miljārdi. Un te atceros arī Ņujorkas pasakas kur tiek arī dziedās par pasakām. Te mēs redzam uh, par brīnumiem, te mēs redzam pasakas. Strasbūrā es zinu, Junker, ka jums, jums patīk iedzert, patīk iesmēķēt, bet es domāju, ka jūs arī jo, esat reālists un jums ir jāpalielina šīs summas krietni. Tātad es jums iesaku piedalīties uh, uh, zirgu kopju um, demonstrācijā, kas notiek šodien, un tur būs derības, un noteikti jūs tur arī varat piedalīties, un tad ir arī vēl Uh, citi pasākumi, kas ir balstīti uz fantāziju un iedomām, jo es domāju, tas jūs īpaši interesē, jo jūs plāns tieši uz tā arī balstās. Jūs mani atvainosiet, ja teikšu, ka mēs jums neticam, jo tas, ar ko mums šeit ir darīšana, tie ir tie paši erikro, e, e, eirokrāti, kuri teica desmit gadus apakaļ, ka eiro sniegs mums izaugsmi un nodarbinātību. Mums ir nepieciešama konkurētspēja un Eiropas Savienība nav atbildi uz to. Domāju, ka jūsu investīcija plāns ir uh, vislielākais izdomājums, kas ir šajā um, laikā piedāvāts un visiem priecīgs Ziemassvētks. Herr Abgeordneter Nuttall, es gibt eine Frage der Kollegin. Nuttala kungs, Jakonsāri kundze vēlas jums uzdot jautājumu. Jūs atbildēsiet? Bitte, Frau Jakonsāri. Arvoisa puhemies, Edustaja... Äh, Paldies. Gudētais kolēģis tikko teica, ka komisijas priekšlikumi un investīcija programma ir tāda pati kā priekšlikuma pagātnē, bet jūsu uzruna bija tieši tāda pati, kā mēs jau esam dzirdējuši arī gadiem un gadiem. Uh, Jūs te piedāvājat uh, piedalīties derībās, zirgu sacīkstēs un nevis uh, veicināt investīcijas, taču tomēr ir kaut kas jauns jūsu uh, grupas nosaukumā, ir mainījus, mainījies viens burts, bet kāda ir jūsu alternatīva, ko jūs piedāvājat? Jūs vienkārši esat pret visu, lai Eiropa atvesaļotos. Atbildi. Tad, kad uh, cilvēki uh, pielās uh, zirga derībās, tad dažreiz viņi vinē, bet šajā vietā šķiet neviens nevinē. Alternatīva ir brīva demokrātiska Eiropa, kuru veido nācija valstis, kas pašas pieņem lēmumus. Mums ir jāizvairās no tādas organizācijas, kas absolūti nedemokrātiska, kurā lēmumus pieņem Eiropas komisija ļoti slapenā veidā. Uh, Eh, referēdumu nenotiek un tā tālāk mēs iestājāmies par demokrātiju, par brīvību. Tādēļ mēs esam par Eiropas tautu balss. Das Wort hat jetzt der Fraktionslose. Paldies. Eh, pie grupām nepiedarošo deputātu vārdā uzstāsies Degrāfa kungs. De heer Juncker komt met een plan om de groei van de. Junker kungs piedāvā izaugsmas plānu, lai Eiropas Savienība kļūtu veiksmīgāka, bet tas nozīmē, ka Nīderlandē vajadzēs nolaupīt eh, pašiem, pašai saviem pilsoņiem 8 miljārdus eiro, un es domāju, ka atkal ne, neapšaubām tiks eh, celti lidlauki tādās vietās, kur neierodas neviena dzīvu dvēsele, eh, tiks celti žogi gar neapdzīvotiem apgabaliem un tiks finansēti bezjēdzīgi enerģijas projekti. Vai atkal šādas vienošanās tiks slēgtas? kaut kur eh, aizslēgtām durvīm, tā kā tas notika, kad viņš bija Luksemburgas premjerministrs, un 21 miljārds eiro tiks finansēts, to finansēs Eiropas Savienība kopā ar Eiropas Investīciju banku, un tam ir jāpieaug līdz 300 miljārdiem eiro, pateicoties uzņēmumu līdzekļiem, vai tas nozīmē, ka atkal būs slēgts kaut kāds skaists vienošanās ar uzņēmumiem par eh, nodokļu ieguvumiem, Junker kungs. Jāsaka, ka šī Eiropas Fata Morgana ir cietusi neveiksmi, un un uh, atšķirības starp ES dalību valstīm ir pārāk lielas, cilvēkiem ir jācieš no šīs um, neap, neaptumāmās taupības politikas, ir uh, uh, akmens smagi nodokļi, labklājība kļūst aizvien mazāka un aizvien vairāk cilvēku zaudē darba. Jāsaka, ka šis bezjēdzīgais izaugsmas plāns ir uh, kaut kas neiespējams. Eiropas padome, padome ir jāpieprasa Eiropas Savienības un Eiro. Uh, Izjaukšana mums ir jāatjauno eh, nacionālā suverenitāte, lai atkal dalība valsts var kļūt eh, neatkarīgas un labklājības, un lai pie mums neierastos džihadisti. Un, ja Junkerkungs to neizdarīs, tad viņam jāatkāpjas. Paldies, Grostets kundze. Paldies, priekšsēdētāji, tāpat kā citi arī es vērsīšos pie padomas, jo šis samets ir ļoti būtisks, lai atjauninātu ekonomisko izaugsmu, un es ceru, ka dalībvalsts to saprot, jo Eiropas tautājiem ir apnicis ciest un neticēt nākotnē. Taču man ir jāteic, ka šīs dienas padomas uzruna likās ļoti bailīga un bezkrāsaina. Jā, padomi ir pieredzinājusi mūs pāriet no vienas vilšanās pie otras, gluži vienkārši tādēļ, ka vairs nav ambīcijas iet uz priekšu, nav arī nepieciešamās solidaritātes gars Eiropas Savienībā. Līdz ar to ir pienācis laiks rīkoties. Valstu valdību vadītājiem jāsniedz politisks atbalsts, un tas ir jādara eh, atklāt un māsveidīgi, lai atbalstītu komisijas investīciju plānu. Rīki ir mūsu rīcībā. Tagad ar tiem ir jārīkojas pēc iespējas ātrāk. Un uh, būsim piesardzīgi. Um, šīs uh, investīcija plāns stimulē privāto kapitālu un labi ir piemērots uh, ekonomiskajai realitātei. Uh, Komisijai un padomēji ir arī jābūt ļoti striktiem attiecībā ar stabilitātes izaugsmas paktu ievērošanu, jo patiesa izaugsme var tikt nodrošināta tikai tad, ja dalību valstīm būs pietiekama drosme, lai varētu uh, īstenot nepieciešamās reformas. Un uh, tie, kuri nebūs drosmīgi, tiem būs jāatskaitās tautu, savu tautu priekšā. Laiks, kad mēs pieļāvām uh, dalību valstu uh, gļēvumu ir pagājis. Man ir ļoti liels prieks arī par jauno pieeju, kas vada komisijas darba programmu, kas ir mērķi, um, mērķi orientēta. Uh, struktūrētāka, mums ir jāpanāk uh, panākumi, uh, pozitīvi rezultāti, bet tas ir ne tikai tad, ja būsim uzticīgi komisijas darbam, runājot par transatlantiskiem uh, nolīgumiem, Eiropas Savienībā ir jābūt spēcīgai. Uh, Eh, to eh, nedrīkst izolēt ASV eh, virziens uz Āziju, Ukrainu. Jā, absolūti ir jāatbalsta Ukraina, tāpat laikā ļoti būtiski, lai arī šīs rungas politika ne tikai mūs vada šajā diplomātiskajā politikā ar mūsu uh, fundamentālo partneri Krieviju. Atgādinu, ka uh, nepieciešams nonākt pie skaidriem ambicioziem rezultātiem, pārņem šeit Junkera kunga secinājumu, mums ir jāraugās uz dalību valstu atbildības garu. Paldies, Gerero Salom, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājiem. Junker kungs, cienījamie ministri kungi. Kā pastāvīgais referents runātais tiek pārtraukts? Kā pastāvīgais referents, kas strādā pie Eiropas parlamenta humanās palīdzības jautājumiem, es vēlētos vērst jūs uzmanību uz kādu punktu, kur daži varbūt uzskatīs par mazsvarīgu, bet kas tomēr tiks eh, pieminēts arī nākamajā padomu sanāksmē. Runa ir par ebols vīrusu. Tas nav nekas mazsvarīgs un otršķirīgs, jo um, šis slimības dēļ ir zaudējuši dzīvības ļoti daudz cilvēku, pat ja tas notiek tālu no Eiropas Savienības robežām. Mums ir jāvēršas pret šo infekciju. Mums nav izdevies to izskaust, mums ir izdevies samazināt inficēšanās uh, izplatīšanos, Kopā Siljana Nīdas kungu mums būtu jānosūta uz attiecīgiem reģioniem ne tikai mediķi, bet arī um, medicīniskās laboratorijas, lai klāptu cilvēku dzīvības un lai tiktu galā ar šo nopietno problēmu, kas pat ja tā notiek tik tālu, tomēr skar cilvēkus. Paldies, tagad vārds uh, Dūdas kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es vēlētos paust savu neapmierinātību, jo ir bijis tik neliels atbalsts Ukrainai Eiropas Savienībā. Porošenko nav ticis uzaicināts uz padomu sanāksmu, un es vēlētos teikt sekojošo, ja eh, padome, eh, padomu secinājumos jūs aicināsiet abas valstis, Ukrainu un Krieviju, uh, izpildīt Minskas vienošanās noteikums, tas nozīmē, ka gan agresors, gan uh, upurs tiek nostādīts vienlīdzīgā situācijā, un tas nav pieņemami. Tālāk nākamais jautājums. Šis 315 miljārdu uh, investīciju plāns. Jūs teicāt, ka ir ļoti svarīgi um, strādāt pie priekšnoteikumiem, bet atcerēsimies par kohēziju, atcerēsimies par tām dalībvalstīm, kas pievienojās Eiropas Savienībai pēc 2004. gada. Tām palīdzība ir nepieciešama vairāk nekā citām, jo tās atrodas sliktākā ekonomiskajā situācijā. Un to eh, struktūrālā atbild, eh, attīstība nav eh, tikpat laba. Es ceru, ka būs vienlīdzīgi līdzekļu izdāla. Paldies. Tagad vārds Teličs kungams divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Es priecājos, ka eh, Juki pārstāvs pēc uh, savas artistiskās uzstāšanās uh, ir atstājis uh, zāli. Ļoti žēl, es vēlējos viņam teikt vēl dažus vārdus par investīciju plānu, jo runa ir par šiem trim pīlāriem, par kuriem runāja komisijas priekšsēdētājs. Tie visi ir vietā un tie ir saistīti ar īstenošanu. Tā skaitā arī labāka pārvaldība, ja es pareizi saprotu, arī uz to jūs atsaucāties un, protams, arī. Uh, iekšējā tirgus attīstība, kas jums ļoti patīk. Es teikšu tikai vienu. Es esmu pārliecināts, ka investīciju uh, plāns būtu um, varējis būt uh, labāks, varētu uh, ņemt vērā arī mūsu grupas ieteikums, un par dažiem elementiem um, mums vēl ir šaubas, bet tas ir labs plāns, un tas ir plāns, kas ir vajadzīgs Eiropas pilsoņiem un uzņēmumiem. Tas ir labāks nekā to, ko piedāvāja iepriekšējā komisijas. Protams, vēl neesmu pārliecināts par dažiem elementiem un arī par labāku pārvaldību. Es saņēmu atbildi, kas man nav pieņemama, bet es ceru, ka mums izdosies progresēt uz pašreizējā pamata. Tagad vēlos vērsties uh, pie padomas. Uh, Ministra kungs, man jūs uzstāšanās lika vilkties. Tā bija ļoti vispārīga, nekonkrēta un netika runāts par konkrētiem jautājumiem. Vai padoma apzinās, kas notiek Eiropā? Ferhofštad kungs runāja par telekomunikāciju pakotni. Tas ir kas tāds, to, ko pilsoņi un uzņēmumi gaida jau mēnešiem, lai neteiktu gadiem ilgi. Cik tālu jums ir izdevies pavērsīties uz priekšu viesabunēšanas jomā, eh, tīkla neutralitātes jomā un tā tālāk? Otrs jautājums, par ko es vēlos runāt noslēgumā. Ceturtā dzelzceļa pakotne. Cik tālu esam tikuši ar to? Mēs neesam pat sākuši par to runāt, un jau tagad mēs zinām, ka mēs nošķirsim tehnisko daļu no. Uh, Uh, um, pārvaldības daļas. Es varētu turpināt, pieminot vēl arī daudz citus sektors, bet mums neko neizdosies panākt šādā garā. Paldies! Paldies! Zilās kartītes jautājums. Uh, Eterišs kungs vēlas jums uzdot jautājumu. Vai jūs piekritīsiet atbildēt? Eterišs kungs, lūdzu. Paldies, ka pievērsāt uzmanību um, uh, kolēģu runai. Es Nešaubos par to, ka um, Brītu uzņēmēji investētu uh, šajos projektēs, bet vai jūs nepiekrīt, ka, ka uh, tas, ka nodokļu maksātāji neatbalsta šos projektus, ir gluži vienkārši tāpēc, ka tās ir sliktas investīcijas, jo ja tās nebūtu sliktas investīcijas, tad visi tās atbalstītu ar uh, nodokļu maksātāju naudu. Atbilde. Es tik tiešām nesapratu, uz kādām sliktām investīcijām jūs atsaucāties, bet es domāju, ka atbilde ir pavisam eh, skaidra. Es ticu privātām investīcijām, eh, bet es atzīstu, ka plāns, kas eh, tagad ir uz darba galda, ir paredzēts, lai veicinātu investīcijas. Kā tiek novērtēti šie projekti? Protams, ka tiek vērtēti pozitīvi, bet Eh, katrā ziņā es nepiekrītu jūs kolēģi pirms pāris minūtēm teiktajam. Paldies. Tagad vārds Forens eh, kungam. Kundzei. Grazie, prezidente. Ne... Paldies, priekšsēdētāji. Sagatavošanas diskusiju laikā pirms Eiro samita mēs būtu gribējuši dzirdēt runā, runājumu par pilnīgi citu darba kārtību pilsoņu dzīvēm ir jābūt jūsu satraukuma centrā un jūsu darba kārtībā būtu jābūt tikai vienam punktam, kā pārdalīt ienākumus un kā nodrošināt darba vietu, kā mazināt uh, nevienlīdzību, ko ir radījuši taupības politikas. Mēs būtu gribējuši, lai šī Eiropa padome ņemtu vērā arī ziņojumu ar nosaukumu. Uh, nevienlīdzība nodara kaitējumu izaugsmēji. Tur tiek teikts, ka nevienlīdzība ļoti bremzē izaugsmi. Nevienlīdzība ir uh, um, par 8,5 punktiem mazinājusi IKP, un tas galvenokārt ir skāris vismazāk aizsargātākās sabiedrības daļas. Tā nav tikai ļoti nopietna sociāla problēma, bet arī makroekonomiska problēma. Tātad, lai nodrošinātu izaugsmi, nepieciešama viena lieta - cīnīties pret nevienlīdzību, mainīt ekonomisko politiku, investēt izaugsmē labklājībā, nodrošināt arī pilsoņu ienākumu Eiropas līmenī. Jūs runājat par stabilitāti, stabilitāti investīcijām, bet ir jārunā pār stabilitāti pilsoņu dzīvē. Runājot par finansēm, kur, pre, kur um, laikā, kad notiek ārkārtīgi lieli skandāli, nodokļu skandāli, korupcijas skandāli, Tātad mums ir jātēc, jātic uh, šiem um, miljardiem, 315, kaut arī pieejami tikai 21. Un par Itālijas prezidentūru daži vārdi. Mateo Renci bieži vien runā par to, ka Itālijas prezidentūras laikā ir uh, uh palielinājušies it kā pasākumi, kas veicētu izaugsmu, taču man liekas par Itālijas prezidentūras. Uh, um, uh, Vērtējumu sniedz darbinieki, kas devās streikā. Terri Kabras, olkā hyvä. Minūti 30. Monsieur le Président. Priekšsēdētāji. Vēl sektori, kuriem nepieciešams teidzamas investīcijas, minējuši tikai divas, uh, divas jautājumas, kas ir ļoti svarīgi. Lielās investīcijas, kas ir nepieciešams pētniecības jomā pētniecība, kas ir progresa un labklājības pīlārs. Pētniecība visās jomās, universitātēs, lielajās pētniecības centros, kas, diemžēl, ir samazinājuši savas kapacitātes. Protams, ir arī jāveicina pē industriālā pētniecība un tā saucamā alternatīvo enerģiju rez, eh, pētniecība. Uh, Liels investīcijas, kas nepieciešams jauniešu attīstībā, izaugsmē, nodarbinātībā, sociālā zinātniskā pētniecība, kas veicinātu jauniešu nākotni. Pētniecība ir nākotne, kas ir jāgatavo šodien. Uh, jo īpaši krīzes laikā rītdiena jau ir šodiena. Es runāju ļoti konkrēti, jo šīs jomas mums liekas vissvarīgākās, jo arī tādēļ, ka ar lielu pārsteigumu redzu, ka Spānijas valdība, vienīgā Eiropas Savienības valdība, kas tikai pusi lapas pusi aizpildījusi ar vispārīgiem Eh, projektiem, kas veicina ļoti eh, e, patvaļīgu interpretāciju, uzstāju pētniecība un jaunie cilvēki. Paldies! Nu, tad ir vārdā moji. Paldies, priekšsēdētāji! Pagājuši seši mēneši pēc Itālijas prezidentūras sākuma, seši mēneši, kurus tik daudz gaidījām. Tur bija ļoti daudz cerību mūsu pilsoņiem izaugsmēji. Merkele noteikti ir savā atbildība, tāpat kā Eiropas komisijai. Taču ir arī Itālijas valdības atbildība, un tā ir noteikti vissmagākā ar lielākām sekām. Itālijas valdība pilnībā aizmirst uz dažas prioritātes. Uh, nodrošināt nodarbinātības atjaunināšanu, bet tam ir nepieciešams radīt darba vietas. Šīs darba vietas nebūs, ja netiks atrisināti galvenie mēzgli, jo īpaši, kas attiecas uz ražošanu. Uh, Samazināt nodokļus darba vietu izveidē ir ļoti svarīgi, bet nav, nav, nav iespējams radīt jaunas darba vietas, ja mazie viedie uzņēmumi amatnieki slēdz savu uzņēmēju darbību, jo ir pārāk lieli nodokļi un birokrātija ir pārāk smagna, smagnēja, kas gulstas uz Itāliju un Eiropu. Uh, Itālijas valdībai nav izmantojusi iespēju, lai veicinātu meidīnu politiku un lai patērētāji pati varā, paši varētu brīvi izvēlēties. Bet, um, un lai cīnītos pret uh, viltojumiem brīvā tirgū, kāda ir Eiropa. Uh, Nekas arī nav darīts attiecībā uz uzņēmumu attīstību, nekas netika darīts, lai risinātu ar imigrantu eh, palīdzību. Jūs 40 gadu laikā uh, esat to ļaunprātīgi izmantojuši. Romā tagad ir liels skandāls. Tātad uh, jūs esat. Uh, Iedzīvojušies uz imigrantu rēķinu, tas nepalīdz ne Itālijai, ne Eiropai. Uh, un prezidentūrai jāsniedz lielāka kontrola, kontrola to nav tā darījusi, noklusēja šīs steidzamās problēmas. Itālijas valdībai vajadzēja to arī izsināt. Un uh, nevis uh, uh, Rū, tikai atbalstīt savus uh, ministrus, kas piedalās arī šajā mafijas skandālā. Jūs nemākat nodarboties ar politiku, jums ir jāiet prom, jūs uh, esat zaguši gadiem, jūs esat apkaunojums. From, uh, madama. ir zilās kartītes jautājums, vai jūs piektiesiet uz to atbildēt? Veselks kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jautājums eh, šai deputāts kundzītei. Vai eh, jūs domājat, ka esat šeit Itālijas parlamentā vai Eiropas parlamentā? Es runāju par eh, komisijas uh, programmu. Par to jūs neko neteicāt. Es domāju, ka Itālijas prezidentūra ir strādājusi lieliski kopā ar citiem Eiropas Savienības dalību valstīm, jo visi zaudējumi vai visi Eh, vinējam, bet to daram kopā un eh, nekad neesat eh, neko teikusi par šo investīciju plānu. Par šo mēs tagad runājam šajā konkrētajā parlamentā. Vārds atbildēji korupcijas, Itālijā, Romā ir mafija, kas ir zāguši gadiem. Ja netiek atrisināta šī problēma, tad mēs no tā nevaram uh, izvairīties. Itālija ir bankrota priekšā, ja mums neizdosies iet uz priekšu, arī Eiropa nekur tālu netiks. Paldies, Korvin Mike. Ne. Um, the gang of socialists i mean right honourable members of this parliament uh, seems not to. Uh, um, acīm redzot sociālisti nesaprot pavisam vienkāršu lietu lai cīnītos pret bezdarbu ir nepieciešami līdzekļi. Lai uh, rastu līdzekļus ir jā, uh, jāorganizē nodokļi. Un uh, nodokļu dēļ šīs darba vietas arī tiek zaudētas. Tas ir pavisam vienkārši. Uh, Ja uzņēmums izvairās no nodokļu maksāšanas, tas var eh, saražot lētāk, pārdot vairāk. Ja tiek pārdots vairāk, tiek radīts darba vietas pateicoties Junkerkundam, bet kā Junkerkungam, tad, kad viņš bija Luksemburgas premjers, nevis uh, Eiropas komisijas priekšsēdētājs. Turklāt es uzskatu, ka Eiropas Savienība būtu uh, jānojauc. Paldies! Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Gardini. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Paldies, vārds Gardīnī. Eh, Kundzēs divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien tik tiešām mums ir jāizvērš ļoti svarīgas debētes. Šī ir tiešām unikāla iespēja eh, šajā Eiro padomas sanāksmē. Debētes, kuras eh, uzsākām ETP attiecībā arī uz uh, Dublīnas kongresu uh, dokumentiem, kas notika pavasarī. Un tagad jārunā ļoti konkrēti par uh, lietām, par uh, kurām runājām un par to, ko vēlties uzsākt. Es vēršos pie Junkera kunga. Esam jums uh, snieguši savu uzticību Šī iespēja investīcijas plānam ir kļūt par iespēju pāraudzīt arī asimetrijas atšķirības, kas ir mūsu Eiropā un Eirozonā, kas ir uh, jārisina, pretējā gadījumā tās uh, vājina, vājinās investīciju plānu. ECB decembrī teica, ka simtiem miljārdu uh, tiek investīt, investēts ārpus Eiropas Savienības, jo mūsu valsts nav pietiekami pievilcīgs investīcijām. Tas arī ir uh, jautājums, kas ir jāskata. Tad arī pārpalikums, kas koncentrējas uz divām Eirozonas valstīm. Tas noteikti arī ir kas tāds, kas ir atklāti jārisina. Un tas notiek arī ASV, varbūt arī priekšsēdētāji, varbūt arī uh, vajadzētu risināt šo merkantilisko pārpalikuma jautājumu un attiecības ar Ameriku un TTIP. Jūs zināt, ka amerikāņi vēl nav snieguši šo TPA nepieciešamo uh, nosacījumu TTIP, uh, lai tas kļūtu prioritārs ASV, jo tagad tas ir prioritārs. Uh, Eh, arī mūsu sadarbībai. Mēs gribētu dzirdēt jūsu viedokli par šo mazināt atšķirības. Un tagad vārds Gebhard kundzei. Prezident. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Tāpat kā daudzi citi kolēģi, es vēlējos vērsties pie padomes. Man ir ļoti svarīgs lūgums. Lūdzu, domājiet par politikas nākotni. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Uh, Mēs nevaram aizmirst sekojošo. Mums vajadzētu runāt ne tikai par izaugsmi, bet arī par kvalitatīvām darba vietām un ilgtspējīgu attīstību. Mums ir jākoncentrējas uz svarīgākajiem uzdevumiem, bet man ir radies iespējas, ka tagad valda valstis uh, eh, grib izmantot tādu leikāns principu. Nu, katrai valstī tiek uh, kaut kas nedaudz papilītei, galvenais, lai visas tiek uh, pie kaut kā. Bet tā nevajadzētu darīt. Ir jāfinansē ļoti labi kvalitatīvu projektu, piemēram, digitālā darba kārtība, ilgtspējīgi projekti energo nozare, infrastruktūrā, lai patiešām rastos jaunas darba vietas, kas tik ļoti ir nepieciešams mūsu pilsoņiem un pilsoņiem pilsoniem. Paldies! Paldies! Tagad Demes Makar kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju atgriezties pie Ukrainā notiekošā Mēs ar gandarījumu klausījāmies tajā, ka padome ir gatava pilnībā iztenot asociācijas nolīgumu un ir jālūdz, lai visas dalība valstis arī ratificē nolīgumu pēc iespējas ātrāk. Ukraina cieši karā, tai ir jāatkaro savu suverenitātu un vienlaicīgi jāveic arī tālajošas reformas, ko tik uh, uzstājīgi pieprasa tauta. Ukrainai ir nepieciešama mūsu palīdzība šo grūto uzdevumu veikšanā. Mēs redzējām, ka sankcijas pret Putina režīmu ir nesušas augļus. Mēs nedrīkstam atzīt arī Krīmas nelikumīgo aneksiju. Gribu pavaicāt ko ļoti konkrētu. Uh, Uh, uzklausīšanā par cilvēku tiesību situāciju Krimā, ko nesen organizējām parlamentā, tika runāts arī par Krievu pasēm, ko Krievija izsniedz Krimas iedzīvotājiem, vai pareizāk sakot, uzspiež Krimas iedzīvotājiem. Vai mēs drīkstam vienkārši atzīt šos, uh, šīs pases, jo tādā veidā mēs uh, atzītu aneksiju, jo vai par to ir padomāts? Paldies. Tagad grāfs Aleksandrs Dāmsdorfs lūdzu. Junker kungs, padoms priekšsēdētāja kungs, liberāļi vēlas, lai Eiropas Savienība gūtu panākums, lai tos gūtu arī komisija, ir jāņem vērā trīs elementi - laba darba programma. Junker kungs, jūsu darba programma ir ļoti labi sagatavota, pārdomāta, nu, iespējams arī ar Franca Timermana palīdzību, un tiek domāts par ambiciozu projektu iekļaušanu tajā. Otrām kārtām eh, struktūra reformas dalību valstīs. Par tām esam noraizējušies Francijā, Itālijā un arī Bēļģijā. Jāsaka, ka valsti pilnībā paralizē vispārīgs streiks, ņemot vērā to, kāda taupības pasākuma ir ieviesti. Un trešām kārtām investīcija programma. Investīciju programmu ļoti daudz kritizē. Tas man šķiet aplāmi. Nevajadzētu par to laust šķēpus un teikt, ka tas jau ir no sākuma lēmts neveiksmē. Privā, tā tad valstu investīcijas, kas mobilizē privāts investīcijas, to, tas nav iespējams. Nē, tas ir projekts, kas savu savu veiksmi ir pierādījis jau pagātnē. Tika teikts, ka Werners Hojers, kas eh, pēdējo reizi bija ieradies Eiropas parlamentā, EIB prezidents, eh, finansēs projekts, bet lūdzu nevajadzētu pieļaut, ka dalību valstis uzspiež kaut kādus projektus, jo, piemēram, Vācijas valdība pilnīgi nopietni ir apņēmusies šajā caurajā sietā proti uh, Eh, lidostā Berlīna-Brandenburga mm, ieguldīt Eiropas līdzekļus. Tas ir patiešām neiedomājami. Paldies, Lamsdorfa kungs, tagad Mitrijus Papadimuls kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Neoliberālā dogmā kas uh, pievēršas tikai taupībai, to izmēģina komisija un padomi jau sešus gadus. Tas ir kā eksperiments. Uh, Investīcijas ir samazinājušās par 15%. Mums ir nepieciešams pārmaiņas mūsu politiskajā kursā, nepieciešams vairāk valstu līdzekļu, lai varētu garantēt izaugsmi. Arī no Eiropas Savienības ir nepieciešams finansējums. Un jūs mums piedāvājat gandrīz tukšu uh, projektu, Junkera kungs. Tikai Jēzus Kristus. Mm, no vienas zivs uh, uzbūra daudzas un nezinu, no kurienes uzbūra maizi un ūdeni, bet nu, mēs to nevaram uzbūrt tukšā vietā. Uh, Dela Vēdovas kungs, jūs arī no šī gan tukšā uh, projekta, no šīs pakotnes mēģinājāt mums piedāvāt neskāds brīnumus. Cik daudz dalību valsts iemaksās, pēc kādiem kritērijiem, kas garantēs, ka investīcijas būs patiešām ilgtspējīgas, par to jūs vispār nevārdiņu nebildāt. Es ļoti ceru, uh, ka samitā netiks runāts tikai par Ziemassvētku vēlmēm un dāvanām. Paldies, Rivasī kundze, vienu minūti. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos runāt par ebolas epidēmiju un par to, kā Eiropas Savienība palīdz cīnīties pret uh, šo sērgu. Eksperti saka, ka tas ir saistīts ar mežu izciešanu, ar uh, aprūpas sistēmas vājumu un arī nestabilitāti šajā reģionā kopumā. Eiropas Savienība ir piešķīrusi 1,1 miljārdu eiro pa, humanās palīdzības, 450 uh, miljonu nāk no komisijas. Tas, protams, ir apsveicam, lai arī tam bija nepieciešams zināms laiks. Problēma ir tāda, ka ministri tiksies rīt, lai 12. Un 12. decembrī viņi ir parakstījuši ekonomiskās partnerības līgumus ar AKK valstīm, un tas rada problēmas. Kāpēc? Tāpēc, kad Eiropas Savienība līdz šim, u, proti, uzturēja ar šīm savām uh, vecajām kolonijām uh, vienpusējas attiecības, uh, piekļūstot Eiropas Savienības tirgumu, uh, neko par to nemaksājot, bet Tagad tiek uzliktas uh, muitas nodevas 80. Uh, procentos gadījumu, un es domāju, ka tas ir apkaunojoši, jo šīm valstīm ir nepieciešama līdzekļi. Un ko šīs valstis darīs? Paldies! Für... Nākamais ir Pēters Lundgrens uz divām minūtēm. Paldies priekšsēdētājiem! Jums pietrūkst līdzekļu, Junkerkungs, un tas man nepārsteidz. Ehm, arī ehm, atbildīgie šeit ehm, pieprasa vairāk līdzekļu, bet kas par to visu maksā? Par to maksā pilsoņu, un tas ir redzams arī vēlēšana aktivitātēs, proti tikai 40% balsoja Eiropas parlamenta vēlēšanās, Van Rompē kungs, kas e, ir saņēmis 730 tūkstošus kompensāciju atstājot amatu, un tā ir tikai daļa no kompensācijas. Kas maksās šos līdzekļus? Tas nozīmē, ka par to maksās pilsoņi. Lai gan šāda veida līdzekļi uh, varētu gluži otrādi uh, rast citviet, tādai atvieglojot slogu Eiropas nodokļu maksātājiem. Bet tie, kas gadiem ilgi paliek uh, bez darba, kādas kompensācijas saņem tie, vienīgais, ko viņi drīkst darīt, ir maksāt, maksāt un maksāt par labu citiem. Junkerkungs, jūs sakat, ka ir jāatgūst uh, pilsoņu uzticība. Bet, kad mēs redzam, kā tiek izmantot uh, nodokļu maksātāju naudu, man tas šķiet pilnīgi neiespējami. Tikmēr, kamēr mēs neņemsim vērā uh, pilsoņus, kamēr mēs um, neatzīsim, ka viņi eksistē, nav iespējams cerēt uz jebkādu uh, uzticēšanos un atbalstu no pilsoņu puses. Lielas paldies! Nākamā runātāja ir Picoto kundze uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, šīs nedēļas Eiro samitā ir ļoti daudz jaunumu, jaunu priekšsēdētāju, jauns prezidents, jauna komisija, bet mēs zinām, kas notiks ļoti daudz vārdu, bet neviens drosmīgs izvēles. U, bezdarbniekiem, uzņēmiem, jauniešiem, pilsoņiem nekas nemainīsies jūs tikai paziņojat savus solījumus, bet esmu nogurusi jau to uzklausīt, un tagad jau ir 14. gada beigas, noslēdzas arī Itālijas prezidentūras pusgads. Uh, solījumi skaisti, bet bezjēdzīgi, un arī Renci nāca klajā ar vienu solījumu, kam jūs aplaudējāt. Bet pasakiet vienu pozitīvu lietu, kas būs tas, ko, Eiropa, ko Eiropas pilsoņi atcerēsies Renci. Renci teica, es gribu humānu Eiropu, nevis tādu, kas. Um, nodarbojas ar banku glābšanu, bet jāglāb ir ģimenes. Un tad Junkers teica paldies Mateo Renci. Tas ir smieklīgi. Danke. Der nächste Redner ist Herr Esteban González Pons. De González Pons, kungs, lūdzu. Senor Juncker, el próximo consejo es... Paldies, Junker, kungs. Šī Eiropa padoma nodarbosies ar ļoti svarīgu jautājumu izskatīšanu. Uh, Daudzi vēlētāji jums uzticas un ar jums saista cerības. Tiek runāts par investīcijām, mums ir jāparūpējas par labu vienotā tirgus funkcionēšanu, mums ir jācīnās par, pret krāpniecību nodokļu jomā un jādomā arī par patiesas energo savienības izveidi, lai mūsu pilsoņi arī varētu baudīt vienotā tirgus ieguvumus, lai viņi varētu uh, būt apgādāti ar enerģiju un nevajadzētu par to maksāt pārāk augstu augstu cenu. Mums ir jāsargā arī mūsu teritorija, mums ir jācīnās pret terorismu, jāsaka, ka ārvalstu karotāji, kas atgriežas dzimtenē no Sīrijas, arī ir reāls drauds mūsu drošībai. Mums ir jāapzinās šie jaunie izaicinājumi, to nopietnība. Uh, Jāsaka, ka vakardien gandrīz eh, simts bērni tika nogalināti pešavarā skolā, un katru reizi, kad kāds bērns pasaulē tiek eh, nogalināts skolā, ir jādomājas, ka tas var notikt arī Eiropā, tāpat kā eh, Malalas gadījumā. Mums arī ir jāpadomā par mūsu kopīgajām robežām. Uh, Es zinu, ka Eiropas Savienībā vairs nav iekšējo robežu, bet Seutā un Melijā, eh, nu, tur ir robežas, eh, kas ir eh, robežas piederīgas gan Zviedrijai, gan Itālijai, gan Francijai. Jārunā, protams, arī par Krieviju ir jāsaprot kas notiks ar mūsu ekonomiku, ja nākamajā uh, ziemā sabruks Krievijas ekonomika. Tam, ko dzirdējam šonedēļ, mums ir jāsapurina, mums ir jāsaprot, ka tas ir pietiekami, uh, ar pietiekami tālušām sekām. Un es gribētu arī visiem pēc padoms novēlēt priecīgus uh, Ziemassvētkus. Paldies, Gonzales Pons kungs, ir zilās kartītes jautājums, vai jūs uz to atbildēsiet? Lūdzu, 30 sekundes, paldies. Tas, ko jūs teicāt par energo nozari Eiropā, kā jūs varat to paskaidrot? Īstenībā Spānijā ene, par enerģiju mēs maksājam visaugstāko cenu Eiropā. Eiropas eh, enerģijas nozari vienmēr sargā 1,3 miljārdi eiro. eiro. Tika jums uzdāvināti. Jūs esat uh, dzirdējis, ka ir jāatmaksā šī summa 33 dienās, nevis mēnešos. Mums tā tad vajadzētu runāt arī uh, par Spānijas jautājumiem pirms vispār pievērsties Eiropas enerģētikai. Paldies! Jā, kolēģis pirmo reizi man uzdeva jautājumu Spāniju valodā plenāru sēdē. Uh, Jā, ir jāsamazina enerģijas izmaksas, energo avotiem ir jābūt eh, konkurētspējīgiem, tam ir jābūt izaugsmas motoram gan ES, gan Spānijā. Mēs vēlamies, lai Iberijas pussala nebūtu izolēta. Eh, jāizmanto arī gāzes atradnes Alžīrijā, ņemot vērā to, kas notiks nākamajā ziemā. Paldies! Otrs zilas kartīts jautājums. Ah, köszönöm szépen a lehetőséget. Konzul ön említette. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jūs, kungs, savā runā minējāt jācīnās pret eh, nodokļu nemaksāšanu. Bet kura politiskā partija būs pietiekami drosmīga, lai vērstos pret tām valstīm, kur ir pārāk augsti nodokļi? Kā piemēram Ungārijā, un tas ļauj uzplaukt ēna ekonomikai. Paldies! <laughs> Muy bien. Gracias. Next... Atbilde bija jā. Paldies, Pervanš Bervers, lūdzu.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 Paldies, priekšsēdājs. Vēlētos vērsties pie Itālijas prezidentūras, lai mobilizētu un vērstu tās uzmanību uz to, kāda izaicinājuma ir saistīta ar digitālo ekonomiku. Daudz uzskata, ka tas būs viens no, uh, viena no nozarēm, kurā mēs varēsim strādāt ar šo investīciju plānu. Mēs par to priecājamies, bet tas viss var būt tikai veiksmīgi tad, ja investīcija ieguvumi tik tiešām nonāks pie Eiropiešiem. Un šī investīcija plāna organizēšana digitālajā jomā ir cieši saistīta saistīta ar fiskālo nozari, kurā um, mūsu iespējas aplikt ar nodokļiem ieņēmums ir ārkārtīgi svarīgs, un tā, par to noteikti jārunā padomas sanāksmē. Uh, tieši tāpat jums būtu jāvirzās uz priekšu jautājumā par um, datu aizsardzību, jo pretējā gadījumā mūsu zināšanas un kapitāla aizpildīs uz citām vietām. Un es vēlētos vērsties arī pie komisijas, jo uh, Šajā eh, padomu sanāksmē jūs runāsiet arī par to, kā aizstāvēt ceļu kārti par eirozonas nākotni. Un, kad es ieklausos Manfred Weber teiktajā, man e, tik tiešām rodas bažas, jo es nedomāju, ka stigmatizējot un apvainojot vienam otru visādos vārdos, mēs e, progresēsim eirozonā. Šis progress ir nepieciešams, jo tas ļauj mums definēt savu savstarpējo atkarību, un, lai vi, pārējā pasaule Uh, lai vispārēji arī atzītu, ka mums nav šīs nepieciešamās kolektīvās kapacitātes uh, kaut ko darīt. Runātāji tiek pārtraukti. Es vēlos pabeigt tikai savu uh, teikumu. Tātad mēs nevaram ar to tikt galā, ņemot vērā, kādi instrumenti ir mūsu rīcībā ekonomikas un monetārajā savienībā. Paldies! Paldies, tagad vārds Eh, tagad es nedošu vārdu zilās kartītes jautājumam, tāpēc, ka Beres skundze jau uzstājās pārlieku ilgi. Nākamais runātājs ir eh, Lukas kungs uz vienu minūtu. Priekšsēdētājs kundze, mēs dzirdējam eh, ļoti zīmīgo Ferhofštāta kunga runu. Pat Ferhofštāta kungs nu ir pamanījis, ka Eirozona piedzīvo dziļu smagu krīzi. Un ja liberāls priekšsēdētāja kungs eh, to atzīst, nu, tas ir patiešām ievērības cienīgs fakts, jo parasti dzirdot vārdu Eiropa, viņa brīļu stikli iekrāsojas rozā krāsā. Mums ir jākritizē. Eh, padomes uh, nostāja padome nav atbildējusi, kādēļ Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā, Āzijā, Austrālijā, Oceānijā, uh, Eh, okeānijā ir izaugsme, kādēļ ārpus Eirozonas ir izaugsme. Nu, konstatēt, ka tur ir krīze, ar to vien nepietiek. Tādēļ es gribēju jautāt jums padomas pārstāvjiem, kādēļ Eirozonē nav izaugsmas, kādēļ ir šī slavenā komisija, slavenais vienotais tirgus, slavenā vienotā valūta, bet Eirozonā nav izaugsmes. Nu, padomājiet vienreiz par to tā kārtīgi. Lūkas kungs ir zilās kartīts jautājums, tā autors ir Lāmsdorf kungs. Atbildēsiet? Lāmsdorf kungs, jums ir pusminūte. Frau Präsidentin, ich habe eigentlich zwei Fragen an den Kollegen Lukas. Man ir īstenībā divi jautājumi Lukas kungam. Pirmais, vai jūs nepamanījāt, ka struktūra fondas eh, svarīgajās eirozonas dalību valstīs ir veiktas, un tās nebija veikts pietiekamā apmērā, lai varētu stimulēt izaugsmi, un Francija un Itālija jau minēja savā runā. Francija ir valsts, kas tagad mums sagādā vislielākās galvas sāpes. Otrs jautājums. Kad jūs pēdējo reizi tik tuvu atradāties Gijam Feršhofštātam, lai varētu redzēt, ka viņa brīļu stikliņi iekrāsojas maigi rozā tonī? Noch intensīvāk, als ich es äh, von der Entfernung hier habe wahrnehmen. Jā, es to redzēju pietiekami labi, neapšaubotie. Jā, struktūra reformas netika veiktas pietiekami uh, plaši tādēļ, ka jūs un jūsu draugi uh, Uh, atbalsta klauzulas uz to brīdi neatcēla. Ja katrai valstī vajadzētu apmaksāt pašai savas, uh, savus parādus, tad īstenībā tā būtu daudz aktīvāk veikusi reformas, uh, ņemot vērā to, ka šobrīd īstenībā uh, normas tiek mainītas katru brīdi pēc pa patikas. Paldies, turpin priekšsēdētāji, lai varētu uzdot vairāk zilās kartītes jautājumu, jums visiem jābūt ļoti disciplinētiem, jo citādāk nevarēs kolēģi vairs tos uzdot. Lūdzu, eh, runas laikā eh, nepārsniedziet sev atvēlto laiku. Olīs Rēns, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eiropā ir nepieciešams darbs, izaugsmes, tas veicina investīcijas, eh, mums ir nepieciešamas privātās investīcijas. Junkera plāna, uh, Junkera kunga investīcija plāns ir jāvērtē ļoti augstu. Jāsaka, ka Eiropa ir jāreformē, lai tā varētu piesaistīt jaunas investīcijas, ir jābūt uh, uzņēmumiem draudzīgam vienotajam tirgumam. Es runāju galvenokārt par pakalpojumu, uh, vienoto tirgu un digitālo tirgu. Ir jāveicina pakalpojumu, kvalitāte, mums ir jāatbalsta reģioni, kur ir bio lauksaimniecība pētniecība un inovatīvas idejas. Un ir jāveic, protams, arī struktūrālās reformas, it sevišķi tik lielās dalība valstīs kā Itālijā un Spā, uh, Francijā. Stabilitātes paktu nedrīkst padarīt uh, vājāku. Mums ir uh, arī Vācijā jāizmanto uh, visas svīras, lai piesaistītu vairāk investīciju, un EIB vajadzētu godīgāk saglabāt šīs, uh, sadalīt šīs investīcijas Eiropā. Papadimuls kungs, 30 sekundes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Rēna kungs. Jūs dzirdējat jā, t, eh, runu eh, kas bija ar visai eh, draudīgām nākotnes perspektīvām, ka proti Sīrizes uzvar Grieķijas vēlēšanās varētu novest pie Grieķijas izstāšanās no eirozonas un pie lielākās krīzes Eiropas vēsturē vispār. Nu, kas tā ir par bailu kampaņu vispār, ko tas nozīmē? Lūdzu, jums atbildēja pusminūte. Paldies, papadimulis kungs, par jūsu uzdoto jautājumu. Grieķija ir piedzīvojusi grūtus laikus, tagad izaugsme atkal ir uzsākta, un man nav nekādu nolūku iejaukties Grieķijas iekšējā politikā, bet es saprotu, ka gan Sīriza, gan Cipras kungs ir apņēmušies Grieķiju saglabāt Eirozonā. Tādu apņemšanos viņi ir pauduši arī padomē. Es saprotu arī, ka Grieķijas smagais parāds ir jādzēž, varbūt pagarinot aizdevumu atdošanas termiņu. Paldies! Un tagad Būtikofer kungs vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, Junkara kungs, godātie priekšsēdētāji diskusijas par to, vai Junkera kunga investīcija plāns būs pietiekami produktīvs un vai mēs varēsim panākt ilgspējīgu izaugsmi. Mēs, kā zaļie, vēlamies, lai dalību valstis piedalītos investīciju plānā ar savām iemaksām. Es lūgtu padomes pārstāvjus Eh, šo prasību uztvert patiešām nopietni. Otrām kārtām runājot par atbalstīšanas vērtajiem projektiem, es domāju, ir seši svarīgi kritēriji. Pirmām kārtām, kā Junkera kungs teica, nedrīkst izvirzīt kaut kādas sektorālas vai geogrāfiskas kvotas, ir jābūt Eiropas virsvērtībai, eh, tiem ir jāpanāk ilgtspējīga izaugsme, projekti ir jāizvēlas EIB eh, e ekspertu starpā, ņemot vērā viņu profesionālo kvalifikāciju, ir eh, jāveicina privāts investīcijas, eh, trešām kārtām jāveicina MVU eh, izaugsmi. Paldies! Paldies, Sotīrijus un Ropulus kungs, vienu minūti. Paldies! Eiro uh, padomes laikā atkal notiks runāšana par valstīm, par to grūtībām, mēs piedzīvosim jaunas beigas traumas no Ukrainas, tiks runāts par transportu, enerģētiku un tā tālāk. Varbūt, ka atkal būs jauna ekonomiskā krīze, ko nevar apturēt un to panāks eh, politiķi, kas visu laiku uzspiež tikai taupības pasākumus, bet tas viss noved pie tā, ka cilvēku tiesības tiek bradāts kājām, tiek uh, uzspiest aizvien jauni un jauni taupības pasākumi, parādu kaudze aug augumā, mēs vairs nevaram to visu nomaksāt, bet 300 miljārdi, ko piedāvā Junker kungs, tiks novirzīt uzņēmumiem. Un tie, kas mm, pārstāv, tie, kas strādā šajos uzņēmumos, viņi no tā neko neiegūs. Eiropas Savienība nav domāta pilsoņiem. Šim barbarismam ir jāpieliek punkts. Nākamais ir Andrēš Gurgs, divas minūtes. Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt elnök urak, képviselőtársaim! Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie kolēģi! Ves, mēs visi parlamentā, komisijā un padomē piekrītam tam, ka mums ir jāreformē ekonomika, bet man ir zināmas bažas un zinām komentāri. Vēl bez Eiropas investīciju bankas resursiem mūsu rīcībā nav nekādu svaigu līdzekļu. Un kā gan mēs uh, varam cerēt sasniegt Eiropas 2020 mērķus, ja mēs gluži vienkārši pārceļam naudu no vienas kabatas citā. Ja mēs vēlamies šo pavērojušo efektu, kur vēlas panākt komisija, es domāju, ka mēs esam pārlieku optimistiski noskaņot. Ja mēs paraugamies uz aplēsēm, diemžēl tās neizskatās īpaši realistiskas. Un mums ir jāsaprot arī, ka īpaša uzmanība ir jāpievērš uh, tam, kā mēs izraugamies projektus, jo tikai tad, ja mēs izraudzīsimies kvalitatīvus projektus, mums izdosies panākt ilgtermiņā savus mēķus. Tātad ir jāpārliecinās, ka ik viens projekts, kuram sniedzam savu atbalstu, tik tiešām ir tā vērts. Ja mēs paraugamies uz enerģētikas projektiem, es domāju, ka tie ir viena no tiem, kurus vajadzētu atbalstīt. Mums ir jādomā par uh, energo piegāžu drošību Lūdzu, pievērsiet vairāk uzmanības enerģētikas sektoram. Es domāju, ka mēs joprojām saskaramies ar problēmu, ka mūsu rīcībā nav pietiekami līdzekļu. Ja mēs paraugamies uz centrālām un austrumu Eiropas eh, valstīm, tad te uh, daudz kas vēl darāms. Mums ir nepieciešama tāda enerģijas resursa, kurus mēs varētu atļauties, jo tikai tad mēs uh, varēsim kaut ko sasniegt. Lētāk enerģija ļaus Eiropai kļūt konkurētspējīgai. Paldies! Paldies uh, Gurkungam. Uh, kolēģis vēlas jums uzdot zaļās kartītes jautājumu. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji par šo iespēju uzdot jautājumu. Lai ekonomika atkal būtu uz pareizā ceļa, ir nepieciešama uzticēšanās. Ja mēs paraugamies uz uh, komisijas jauno darbu programmu, tad es kā Ungārs redzu, ka dažas valstis. E, ne Ungārija, bet citas valstis, bieži vien uh, sāsina, jeb sabiedzina krāsas runājot par Eiropas Savienību. Ko gan mēs varam darīt? Jo uh, ikreiz, kad tiek ieviest jauni nodokļi, piemēram, Ungārijā, uh, premjers norāda uz to, ka tas it kā nāk no Eiropas. Atbild, paldies par šo jautājumu. Jā, tiesa. Es vēlos pateikt, ka ekonomiskā izaugsme Ungārijā ir uh, svarīgākais uh, jautājums. Mēs esam pamanījuši arī, ka vairākās valstīs ir izdevies samazināt parādu, un ja mēs paraugamies uz ekonomikas rādītājiem Ungārijā, tad ir jāsaprot, ka savulaik, kad pārņēmām vadību, situācija bija daudz ļaunāka. Paldies! Tagad vārds eh, Garsīs Peres kundzei uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Spānijas premjeras Rahojas kopš pagājušās nedēļas Uh, slavina ekonomisko izaugsmi un apgalvo, ka tāda tik tiešām ir. Weber kungs saka, ka ekonomiskā izaugsme uh, šobrīd tiek piedzīvot Eiropas Savienībā, bet tas patiesībā ir uh, apvainojums visiem tiem, kas ir spiesti pamet savas uh, valstis, savas ģimenes un doties meklēt darbu citviet. Tas ir apvainojums tiem, kas ir spiesti meklēt palīdzību citviet. Es domāju, ka jā, mums ir nepieciešams vairāk ieņēmumu, bet tas nevar tikt radīts uz eh, nabadzīgāko iedzīvotāju rēķina. Viņiem eh, neviens nekad neko neprasa, bet viņiem par visu ir jāmaksā. Es nedomāju, ka tādā veidā mums izdosies izkļūt no krīzes. Es domāju, ka mums ir jādomā par Eiropas pilsoņiem. Paldies! Paldies tagad vairs Tošinovs kungam uz vienu minūti. Tēmā prosincové Evropské rady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 Jūs varētu lūdzu vēlreiz sākt savu uzrunu. Pane předsedo, dovolte mi stručně okomentovat hlavní téma prosincové Evropské. Ļaujiet man pavisam īsi komentēt eh, galvenos jautājumus, kas tika, tiks apspriesti Eiropā domē. Skaidrs, ka Eiropai nepieciešams vairāk investīcijas, jo īpaši tīkla infrastruktūrā, inovācijās un pētniecības jomā Taču ir jāuzdod jautājums, kādēļ investori eh, nevēlas investēt, kā Malkungs jau iepriekšējā plenāra sēdē arī par šo runāja, kas attiecas uz eh, investīciju plānu. Veicināt labu uzņēmēju darbību ļoti labi, bet man ir šaubas attiecībā uz diviem pilāriem. 16 miljārdi no Eiropas Savienības, 5 miljārdi no EIB, bet eh, kopā runa par 315 miljārdiem. Kādēļ mēs atņemam naudu no programmām, par ko esam nesen vienojušies? 3,3 miljārdi no CF un 7 miljārdi no apvārsnes 2020 programmas. Vai būs arī eh, atdevi no šīm investīcijām? Šeit ir ļoti daudz jautāju. Paldies! Līvs kungs uz vienu minūti. Paldies, dāmas un kungi. Man eh, šķiet, ka daudzi neapzinās, cik dramatiski ir šī situācija kontinentā. Ir ļoti augsti bezdarba rādītāji, tādi, kas nav pieredzēti vairākus desmit gadus. Jāņem vērā, ka ļoti daudz cilvēku ir nabadzīgi. Mums ir jādzird beidzot trauksmes zvani. Eiro arī ir nestabils, daudz nestabilāks kā līdz šim. Un, uh, Eiropas centrālās bankas nulles uh, likmju politika ir domāta, lai it kā radītu tādu šķietamu labklājību. ES padomu komisija domā, ka vienīgais risinājums ir šī finanšu pakete, kas tiks reizināta ar 15 šis produkts tika izvazāts eh, pa visām avīzēm, to sauca par Eiropas Savienības alķīmijas produktu, proti, ka tiek eh, izmantoti tik daudzi triki, lai šo situāciju uzlabotu, ka tas nav iespējams. Uh, Runājot eh, par eh, kādreizēju situāciju, tad, kad bija nacionālā valūta, tad Eiropa bija pietiekami veiksmīga. Nu, tad eh, izdomājiet paši, kāds ir labākais ceļš uz priekšu, jebkuram, kam ir kaut kāda loģiskā domāšana, kaut kāda maza kripatiņa, veselā saprāta, tas ir skaidrs. Vai jūs pieņemsiet zilās kartītes jautājumu? Laichtfrīd kungs, pusminūte. Paldies, priekšsādātājs kundze. Vilimski kungs. Jūs te stāstījāt, kas uh, ir slikti, kas jums nepatīk, bet jūs arī neko nepastāstījāt, ko darīt, kā mainīt šo kursu. Nu, šī žēlošanās neko nenesīs. Jūs gribat tikai turpināt vieni paši, vieni paši, lai uh, liela koncerni, milzīgās bankas turpina iet pa ierasto taciņu. Nu, tad visi, kas ir bagāti, kļūs vēl bagātāki, un tie, ko mēs pārstāvam sociāldemokrāti, tiem vajadzēs uh, strādāt vēl vairāk un maksāt vēl vairāk. Nekas nemainīsies. Paldies! Also Herr Leichtfried, das, was ich von Ihnen. Leichtfrieda kungs, nu tā ir vistīrākā polemika. Un desmitiem gadu garumā nacionālā valūtas un ekonomiskā politika ir nesusi augļus, un valstis varēja sadarboties ļoti draudzīgi. Tāda politika, ko piedzīvojam šodien, uh, tā kalpo koncerniem, un jūs ļoti labi par to esat informēts. Jūs pats šodien balsosiet par TTIP, un tādā veidā koncerniem piešķirsiet vēl vairāk varas, un šī nelīdzvērtīgā attīstība kontinentā kļūs vēl vairāk uh, izteikta. Paldies! Paulo Ranžēls, viena minūte, pus, uh, pusotra minūte. Uh, muito obrigado, Sra. Presidente. Uh, presidente uh, presidência do Conselho. Paldies, priekšsēdētājiem. Eh, Cīnīmies padoms pārstāvi, cīnīmais priekšsēdētā Junker. Sākumā es vēlētos eh, paust savu atbalstu investīciju plānam, kuru sagatavojas Eiropas komisija. Es domāju, ka tā ir lieliski iespēja mums visiem. Junkerkungs, jūs teicāt, ka jūs nevēlētos eh, nekādus reģionāls piešķīrums, jo mums ir kohezijas politika, bet jebkurā gadījumā, kad mēs pieņemsim lēmums par investīcijām, tomēr ir jāņem vērā situācija atšķirīgajās dalībvalstīs. Dažām ir izdevies īstenot struktūrālās reformas, un tām tagad ir nepieciešama palīdzīga roka, lai veicinātu izaugsmu, lai tiktu galā ar sociālo uh, situāciju, kādā uh, tās atrodas. Mums ir jādomā arī par Eiropas Savienības ārējo darbību. Ukraina un Krievija. Jā, tas ir saistīts ar lielām bažām, bet ir kas tāds, kas. Uh, Um, parādījās arī šodien, proti e, zināms problēmas saistīts arī ar Turciju. Tātad austrumu fronte nenozīmē tikai islāma valsti un tā nenozīmē tikai Ukrainu un Krieviju. Tas no, tā nozīmē arī Turciju, jo mums ir jānodrošina stabilitāte šajā valstī, un es domāju, ka padomē būtu jārunā arī par šo jautājumu tā kā mums ir atlicis diezgan maz laika, es vairs nepiešķiršu iespēju uzdot jautājumu zilās kartītes ietvaros, jo pretējā gadījumā mums ne, neizdosies pabeigt debatas. Nākamais runātājs Ulu Ludvigsons uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Man uh, ir vairāk jautājumu, kas saistīti ar komisijas investīciju programmu jo ir ļoti daudz solījumu un pastāv diezgan augsts risks, ja mēs eh, paraugamies uz tīri matemātiskiem aprēķinu modeļiem. Bet, eh, protams, ka mums ir nepieciešams veicināt izaugsmi. Eiropai ir jāatbalsta investīcijas. Tas ir skaidrs, tas, tam ir jābūt mūsu prioritāšu sarakstā. Mēs esam pamanījuši, ka investīcijas ir saman, samazinājušās par 15%, ja mēs salīdzinām ar 2007. gadu. Ir pavisam skaidrs, ka uh, produktivitātes un, un konkurēt spējas labā mums ir nepieciešams investīcijas, lai apvērst tendences. Uh, Bet investīcija plāns nav panacēja, tā nelīdzēs mums tikt galā ar visām problēmām. Tas ir tikai sākums. Plāns var būt daļa no risinājuma, bet nav, tas nav viss risinājums. To es vēlējos atgādināt. Paldies! Tik tiešām tā bija viena minūte. Tagad vārds Piotrovska kungam uz vienu minūti. Dziękuję bardzo. Głównym tematem. Paldies, priekšsēdētāji. Galvenais jautājums, par kur tiks runāts eh, Eiropadomē, ir atbalsts eh, Eiropas Savienības ekonomiskajai izaugsmai un jaunas politiskās līnijas. Saskaņā ar Eirostat nesenajiem datiem IKP uz vienu iedzīvotāju eh, atšķiras atkarībā no tā, par kuru valstu mēs runājam, jo austrumu reģionā eh, Polijā ir daudz lielāks bezdarbs un nabadzība. Piemēram, Lubļanas reģionā eh, IKP ir tikai 40% no Eiropas Savienības vidējā rādītāja. Mums, piemēram, būtu jāatbalsta transporta eh, tīklu projekti, lai um, attīstītu uh, transportu tīklu, uh, kas iet arī gar Ukrainas robežām un kas noteikti palīdzētu mums arī attīstīt partnerībās šo reģionu. Paldies, tagad vārds Lepens kundzēs vienu minūti. Nu, kad mēs esam mazi bērni, mēs ticam Ziemassvētku vecītim, kad esam lieli, ticam Junker plānam. Šis Junker plāns uh, ir vienkārši smieklīga summa, ja mēs salīdzinām to ar uh, eh, 313 miljārdiem uh, Eiropas Savienības. Un tam vajadzētu piesaistīt. Uh, 294 miljārdus. Kā tas izdosies, es nezinu. Acīm redzot, iespējams pat šīs inve privātās investīcijas ne neizdosies piesaistīt. Realitāte ir tāda, ka jūsu ekonomiskās atvaļošanas plāns ir tikai uh, politisks komunikē. Vēlamies atgādināt visiem tiem, kas te nāk klajā ar uh, morāliem pārmetimiem. Grieķija 27,5% um, ierēģi ir tikuši atlaisti um, no darba. Minimālā alga ir 596 uh, eiro. 2014. gadā 25 um, uh, miljoni um, bezdarbnieku. 74% no IKP ir valsts parāds. Nu, tik tiešām apsveicu, apsveicu. Tas viss ir jūsu ekonomiskās politikas rezultāts. Ir zilās kartītes jautājums. Hārnas kundze vēlas jums uzdot jautājumu. Piekritīsiet? Glauben Sie, dass es eine sinnvolle Investition? Vai jums šķiet, ka pēc vakardienas ziņām un Krievijas lēmumiem uh, Eh, tas ir prātīgs lēmums, proti, ka jūsu partija saņems 40 miljonus eiro, vai patiešām ir prātīgi paņemt Krievu tautai 40 miljonus, lai cīnītos pret Eiropas Savienību? 30 sekundes. Kā parasti, uh, eh, uh, eh, cienījumā kundze, jūs stāstat pilnīgs muļķības, bet acīm redzot, tas ir pastāvīgs darbs darīt ko tādu. Uh, Mēs aizņemamies no Krievijas bankas, un jūs zinat, kāpēc? Tāpēc, ka nav iespējams iegūt šo finansējumu no, finan no Francijas bankām, tāpēc, ka tās darbojas jūsu labā, jūsu partijas labā un cīnās pret tiem, kas uh, nav jūsu draugi. Tāpēc, ka jūsu politikas galvenais mērķis ir uzlabot situāciju uh, bankām un finanšu tirgu, mūsu mērķis ir aizstāvēt tautu, aizstāvēt tautu pret šādiem elementiem. Paldies! othmar karas uz pusotru minūti. unsere politik zielt darauf ab Mūsu politika ir domāta tam, lai varētu uzlabot dalību valstu neatkarību, ievērotu cilvēktiesības, starptautiskās tiesības un rūpētos par izaugsmēm, investīciju, konkurētspēju un darba vietām Eiropas Savienībā. Dāmas un kungi, atgriezīsimies pie. Uh, Eiropadomes. Es sagaidu, ka dalība valstis uzņemsies konkrētus solījumus, nevis tikai visu laiku aizstāvēs cita citu. Es sagaidu to, ka padomē eh, būs eh, dzirdama uh, nopietna diskusija par komisijas plānu un tiks domāts par tā konkrētu īstenošanu. Un es arī sagaidu, ka padomē katra valsts darīs to, kas no tās tiek prasīts, lai varētu īstenot izaugsmes un nodarbinātības plānu, ko piedāvājis uh, Junkers 21 miljārdu var dubultot, uh, uz uh, paaugstināta garantijas piedāvāt projektu noteiktus projektus, tādus, kam ir Eiropas virsvērtība, nevis tikai visu nacionalizēt. Mums ir jāparūpēs par ekoloģiski, sociāli un ekonomiski vērtīgiem projektiem, nevis tikai par tādiem, kam ir uh, mazas, maz pievienotās vērtības nevar nacionalizēt fondu. Es sagaidu arī to, ka turpināsies budžeta konsolidācija ar, eh, un eh, nauda tiks ņemta no visu dalību valstu kasēm. Mums ir nepieciešamas struktūrāls pārmaiņas vairāka līdzekļu investīcijām. To visu es sagaidu no šīs Eiropadomas. Paldies! Paldies, Karasa kungam! ir zilās kartītes jautājums. Krisogonas kungs ir tā autors. Vai atbildēsiet? Krisogonas kungs, pusminūte. Paldies! Mēs nu pat runājām par cilvēktiesību ievērošanu. Jūs to teicāt bet uh, ziņojums par e Eiropas parlamenta taupības programmu, ko jūs noteikti arī uh, parakstīsiet, tur ir teikts, ka bija cilvēktiesība pārkāpuma arī ņemot vērā taupības pasākums, un tas ir teikts arī komisijas secinājumos. Secinājumos ir teikts, ka dalībvalsts ievarot šos pasākumus ir pārkāpuši cilvēktiesības un starptautiskās tiesības. Kā jūs to varētu komentēt, Karaskungs, jums pusminūte? Komisijas priekšsēdētājs jau pirms stāšanās amatā, pirms ievēlēšanas vairākas reizes ir teicis, ka Eiropas parlamenta ziņojums pārbaudot uh, trojkas veiktos pasākumus piedāvā būtiskus atspērienu punktus, lai varētu veikt reformas Eiropas Savienības politikā. Mums ir jāpievērš uzmanība tam, ko darīs dalību valstis, kā viņas atsparoties uz kopienas a, tiesību pamata varēs īstenot visus šos pasākums nacionālā līmenī. Paldies. Paldies, Karaskungs, un tagad Karas Zoriņo kungs vienu minūtu. Sr. Presidente, depois da esperança. Godātais eh, priekšsēdētāji, godātā priekšsēdētāji, eh, Junker komisijas programma tiešām raisa liels cerības. Vakardienas programma prezentācija gan bija liela vīlīš, vīlšanās. Eh, runāsim atklātu valodu mums šeit jārīkojas, nevis jārunā, un galvenais termiņš ir 15. gada pirmais pusgads. Ja nekas nav red, nebūs redzams konkrēti līdz uh, 15. gada jūnijam, nozīmē, ka šī būs vienkārši brīnišķīga teorētiska ideja, bet uh, mēs būsim vienkārši noslīkuši birokrātijā. Līdz 15. gada jūnijā mums uh, nepieciešams konkrēts uh, darba grafiks, uh, ticībā uz ilgspējīgu izaugsmu, fiskālo konverģenci. Līdz 15. gada jūnijam ir jānoslēdz ekonomiskā monetārā savienība. Rīcība vai vilšanās ir tikai divas izvēles. Danke. Der nächste ist nun Herr Manolis. Paldies. Kefalogianis kungs. Pusotra minūte, lūdzu. Kaiso, Gerija, brother. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ja mēs redzam investīciju attīstību 15 pēdējo gadu laikā, mēs redzam, ka 15 kopš 15 dalību valstu Eiropas Savienības eh, investīcijas ir dublējušās. Tomēr uh, 600 miljardu eiro investīciju trūkst. Jā, mēs šeit izņemam rezultātus no celtniecības sektora. Tad uh, konstatēsim, ka pietrūks 600 miljardi šajā Eiropas investīciju, šajā Eiropas investīciju plānā. Junkera plāns. 16 miljārdi no Eiropas Savienības budžeta, 5 miljārdi no EIB. Fondas ir dalību valstu iemaksas, ir atbilde uz krīze Eirozonā, kas varētu radīt miljonu darba vietas. Junkera kungs, Katainen kungs ir liela izaicinājuma priekšā. Viņam daudz jāsādā, lai pārliecinātu investorus Āzijā, Amerikā atbalstīt šo investīciju plānu. 300 miljārdu fonds ir ambiciozs plāns, kam ir jāsniedz pozitīvi rezultāti un arī jāstimulē tirgus attīstību. Mums ir jāmaina kultūra un mentalitātes jāraugā uz jaunu Eiropas Savienības nākotni. Paldies! Vai jūs pieņemat zilās kartiņas jautājumu no Farīkunga? Lūdzu. 30 sekundes jūsu rīcībā. Paldies, uh, priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos uzdot jautājumu iepriekšējiem runātājiem, nevis pēdējiem runātājiem. Dažu iemeslu dēļ tas netika atļauts. Es gribētu, lai tas tiktu piefiksēts. Atvainojiet, es saņēmu šo ziņu novēloti. Van Bremtas kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze, padomas, komisijas priekšsēdētāji kungi es varu uh, nolasīt vienu uh, virsrakstu no uh, avīzes, ko nopirku šodien, Eiropas Savienība iznieko miljonus uh, lidostām. 666 miljoni tiks investēti lidostās Polijā, Grieķijā, Francijā, Itālijā, un tas šķiet bezjēdzīgi. Te runājam par tādiem lidostām, kas īstenībā nav vajadzīgas, kas atrodas pārāk cieši cita citai. Nu, kādēļ es par to runāju? Jo tādēļ, ka ir ļoti nepatīkam, ko tādu lasīt avīzēs. Uh, Es nesaku, mums nevajag investēt, bet vajag investēt. Un es gribu teikt, ka sociāldemokrāta politiskā grupa ir izstrādājusi ļoti labus priekšlikumus. Un es gribētu uh, lūgt arī padomēji darīt vairāk, investēt vairāk, bet Nevajag investēt vienkārši kaut kur eh, investīcijas dēļ, prestiža vārdā, tādēļ, ka to lūgušas dalību valstis. Nē, izstrādāsim kritērijas, investēsim eh, nākotnē. Galvenie kritērija būs izaugsme un ilgtspēja. Kolēģi daudz ko teica - digitālā darba kārtība, humanais kapitāls, energos savienība. Nu, tās ir investīcijas joms, kur radīsies darba vietas, kas ir uh, ilgtspējīgas nākotnē. Un, ministru un dalību valstu prestižie projekti, nu, gal galā nenovedīs pie nekā. Paldies! Un tagad Šāns Kēlīs uz pusotru minūti. Uh, Varbūt nav skaidrības, uh, garantijas, bet ir lielāka skaidrība par uh, Junkera priekšlikumu. Un es domāju, mums visiem tas ir jāatbalsta. Ja uh, tas izdosies, Eiropa būs ieguvēja, ja zaudēs, tad zaudētāja būs arī Eiropa. Un šeit atbildība ir padomas tagad uh, rokās. Jā, nu žēl, ka priekšsēdētājiem nācās vērsties pie padomas, lai uh, tā sniegt nepieciešamās garantijas šī priekšlikuma īstenošanai. Dalība valstīm ir arī pienākums īstenot struktūrāls reformas. Uh, Un kā līderis Bēbers norādīja, atbildot uz Berešu jautājumu īrija, kas 4-5 gadus atpakaļ uh, bija lielā krīzē, arī um, dzēr šīs uh, reformu zāles un tagad uh, šogad ir 4,8% izaugsme, Junkers runāja par uh, uzticību, tas nozīmē arī optimismu. Uh, 30% no MBU īrijā um, vēlas un iecerējuši nākamgad pieņemt katrs vismaz vienu darbinieku. Un esam jau pareizā ceļā, lai atrisinātu šos problēmas Eiropā. Tātad ekonomiskā izaugsme, ilgspējīgi projekti, kuri ir nepieciešami. Paldies, Kēlī kungs! Marlēna Mīcī, minūte. Priekšsēdētājs kundze, gudētājs komisāri. Gungs, komisijas priekšsēdētāji. Investīcijas ir stūrakmeņi izaugsmē nodarbinātībai. Šo plānu esam gaidējuši ļoti ilgi, bet vai tas nāk laikā, vai tas ir solis, kas izvadīs mūs no tumsas? Ļoti svarīgi cīnīties pret nabadzību sociālo izslēgšanu un mazināt spiedienu sociālām sistēmām, taču daži tehniski punkti komisijai padome ir jāsprecizē jo īpaši, kas attiec uz dalību valstu iemaksām, privātā sektora līdzdalība ir jādefinē, pārvaldības fonds jāapspriež, un arī, jo instrumentu pārklāšanās, dublēšanās ir jānovērš plāna veiksme, būs atkarīga no efektivitātes. Paldies! Un tagad vārds Krišānim Kariņam. Pusotru minūtu priekšsēdētājas kundze mēs šodien runājam par investīcijām tās mums eiropā ir nepieciešamas. no kurienes ņemt? mēs zinām ka dalībvalstīm parādi jau tik lieli ka tur vairs nav naudas ko smelties. mums atliek vienīgi privātais sektors uz kā cerēt bet privātā sektorā kaut kā naudas ir ļoti daudz neiegūta nauda eiropas tautsaimniecībā. mums jāuzdod svarīgais jautājums kāpēc privātais sektors neinvestē eiropas ekonomikā un tai atbildei ir jābūt un acīmredzot tā ir jo trūkst ticības trūkst ticības ka mūsu ekonomika eiropā attīstīsies pārāk liela birokratizācija pārāk smagi regulējumi un pārāk nestabili valdību budžeti. eiropas komisija junker kunga personā tagad piedāvā mums risinājumu piesaistīt šīs privātās investīcijas piesaistot privāto naudu konkrētajiem projektiem bet kolēģi ja dalībvalstis neturpinās un aktīvi neveidos tā saucamās struktūrālās reformas šīs investīcijas no privātā sektora nenāks. mums ir jāuzrunā birokratizācija mums jāuzrunā pārāk smagā regulācija un mums ir jāstabilizē valdību budžeti lai netiek tērēta nauda kuras nav. paldies par uzmanību. Danke sehr. Der nächste Redner ist nun Herr... Paldies. Ištvans Ulhelī, viena minūte lūdzu. Cipen, Elnukas. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kolēģi. Jāsaka, ka Ungārijā Daudzi uh, cilvēki ir izlikti no mājām, jo nevar samaksāt rēķinus, un uh, vecākiem ir jādodas uz ārzemēm un uh, jāstrādā bērnu uzaug pie vecvecākiem. Un, uh, bieži vien arī uh, tiek izmantots uh, termins uh, Skype vecvecāki, jo bērni uh, kopā ar vecākiem pārstājas uz citām valstīm un savus vecvecākus redz tikai datora ekrānā. Uh, 600 tūkstoši jauniešu pēdējo ga, pēdējā gada laikā ir devušies prom no Ungārijas. Es gribu pavaicāt, kā mēs varam palīdzēt šiem jauniešiem atrast savu vietu dzīvē. Mēs nevaram izmantot tikai Skype, lai uh, jaunieši uzturētu kontakts ar vecākiem un vecvecākiem. Paldies! Pusotra minūte Dēvidam Kazam. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Es vēlētos pateikties uh, Žanam Klodam Junkeram par uh, šo tik svarīgo soli, ko viņš ir veicis. Tas būs ļoti svarīgi Eiropas ekonomiskajai izaugsmai, bet gribētu runāt arī par kādu citu problēmu, kas skar Eiropu. Tā ir Ukraina, Krievija. Pagājuši nedēļ jūs kopīgi ar ekspertu ieradāties Maltā, un jāsaka, ka nākamo mēnešu laikā ir gaidāms jauns bēgļu pieplūdums. Tas, tā nav tikai un vienīgi Itālijas un Maltas problēma, tā ir Eiropas problēma, bet patiešām pastāv risks, ka mēs būsim atstāti likteņu novārtā, bet visi zin, ka mēs ciešam no nopietnām problēmām. Ļoti daudz cilvēku no Afrikas ierodas Maltā. Eiropas komisija daudz ir darījusi tagad padomēju un dalību valstīm kaut kas ir jādara. Nevar tikai visu laiku dzēsēt muti, ir patiešām nožēlojami, ka Itālijas prezidentūra par to nerunāja pēdējās prezidentūras dienās. Mēs nevaram tā attiekties cits pret citu, ir jābūt patiesai solidaritātei. Tā ir humāna traģēdija, vidusjūra ir pilnīgi milzīga kapsēta. Ir pienācis laiks beidzot pāriet no vārdiem pie darbiem. Paldies! Tank, tankas, jā, jā. Paldies, Kazis kungs! Balaš kungs, vienu minūti. Oui, euh, monsieur euh, Jung. Junker kungs, priekšsēdētāja kungs Bēbērs Lamsdorfs saka, ka Francijā ir jāpiemē, jāīsteno struktūrās reformas. Es ceru, ka jūs saprotat tikai vienu, ka tas laiks maidīt Lapēnas kundzei, un tas ir konkrētais uh, šīs uh, runas rezultāts. Bet man ir sakojoši jautājums. Mēs redzam, ka Eiropā ir deflācija, un arī pasaulē. Varbūt ir tomēr cieši saiknes starp struktūrālām liberālām reformām, kuras uh, samazina uh, darba izmaksas un darba ņēmēju ienākumus un deflāciju. Varbūt ir saikne starp to, ka privāti nevēlas investēt, jo viņi zina, ka ir ļoti maz valsts investīciju, ka ir arī maz patēriņš, līdz ar to, nu, nevienu tas īpaši neiedrošina. Uh, vai Junker kungs šeit nebūtu arī pretruna starp jūsu plānu un valsts investīcijām, kur ir jābūt, uh, uh, jānodrošina privātās investīcija garantijas, un tas neiedrošina nec investārus, nec darba finanšu tirgus. Jā, un nun... Paldies, un tagad nākamais runātājs ir uh, Teo Harus kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Junkerkungs, jūs teicāt, ka jums ir diezgan ambiciozs plāns attiecībā uz izaugsmi un ka ir nepieciešams šo plānu pēc iespējas ātrāk īstenot, jo ir runāts par to, ka trešo valstu ekonomikas nevarēs vairs pavilkt esošo situāciju. Un, um, ja mēs runājam par dalību valstīm, tad arī šeit situācija nav nemaz tik vienkārša. Mēs saprotam, ka privātas investīcijas arī nav iespējamas, ja nav sociālās un politiskās stabilitātes. Un tas viss ietekmē mūsu iedzīvotāju ienākuma līmeni. Kiprā, Portugāla, Grieķija, visas šīs valstis šobrīd cieš no tā, ka ir diezgan nopietna sociālas problēmas šajās teritorijās. Un uh, tāpēc arī ļoti grūti, protams, investēt, jo tāda nedroša situācija, kāpēc lai būtu uh, invest, būtu prātīgi investēt. Un um, mēs baidamies arī no vēl vienas uh, politiskās un sociālās krīzes. Šobrīd cilvēki runā par spekulācijām biržā, par valstu obligācijām. Un Kiprā ir diezgan nopietna situācija šobrīd. Manuprāt, mums ir jābūt, uh, mums ir jāsaprot, ka mēs visā Eirozonā varam saskarties ar ļoti nopietnām problēmām. Uh, Labi, paldies. Un tagad lūdzu Rodrīgaš kundze, eh, jums pusotra minūte. Next, uh, Nākamā Eiropā doma būs izšķiroša, lai varētu noteikt, uz kurie, kurā virzienā dosies Eiropā. Mēs varam atbalstīt Eiropas komisiju tajā, Eh, kā no dalību valstīm tiek pieprasīti uh, reāli rezultāti. Mums ir ļoti svarīgi, lai būtu reāli rezultāti pirmkārt attiecībā uz strateģiskiem fondiem investīcijām, tā lai šie fondi varētu atbalstīt vajadzīgas investīcijas Eiropas Savienībā. Tās mums ir absolūti nepieciešams, un mēs zinām, ka no dalību valstīm ir arī nepieciešami kapitāla ieguldījumi. Mums ir svarīgi, lai šie ieguldījumi būtu arī neutralizēti. Tāpēc arī uh, Nākamajā Eiropadomu sanāksmē ir svarīgi runāt par to, ko dalību valsts apņemas darīt. Nākamais aspekts ir nodokļu politika. Šeit mēs esam o, diezgan svarīgā situācijā. Mēs esam krustcelēs attiecībā uz nodokļu politiku. Ir ļoti svarīgi, lai nodokļi tiktu nomaksāti tajās valstīs, kur tiek uh, iegūta peļņa. Un par to ir jā, pie tā ir jāstrādā. Eiropas komisija par to ir jādomā. Vēl viena lieta ir mandāts kas tiek piešķirts prezidentūrai un priekšsēdētājiem par attiecībā uz reformu īstenošanu, tad, manuprāt, mums ir jābūt konverģencei, savādāk mēs nevarēsim panākt eh, nekādu pozitīvu nākotnē Eirozonai. Liels paldies! Leichtfrīda, kungs, jums būs otra minūte. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! Šobrīd pār Eiropu ir ēna un šī ēna ir saistīta ar netaisnību. Katrs var sajust šo netaisnību, katrs iedzīvotājs ir neapmierināts ar šo netaisnību, kas valda Eiropas Savienībā. Mums šobrīd ir eh, tāda situācija, kad pašnodarbinātas personas saņem dažos gadījumos pat vēl papildu uh, sociālos pabalstus, vai arī varbūt viņi vienkārši gadījumi ilgi neredz nekādu savu ienākumu palielinājumu. Bet tai pašā laikā mums ir milzīgas bankas, milzīgi uzņēmumi, kas darbojas daudzās valstīs, kuriem ir milzīga, fantastiska, ļoti skaista peļņa. Manuprāt, tas ir ļoti nopietni, jo mums veidojas ar vien uh, lielākas problēmas. Un mums ir svarīgi saprast, kāda ir situācija. Mēs vēlamies, lai Eiropā viss darbotos taisnīgi. Un, manuprāt, esošā situācija ir reāla problēma. Šī problēma ir jārisina. Ir Lehturīda kungs izskatās, ka grieķu valodā nav tulkojama. Jā, kaut kā tur vācu kanālā šobrīd ir grieķu valoda. Vai viss tagad ir kārtībā? Jā, izskatās, ka viss ir kārtībā. Nu, diemžēl, saka Leifrīda kungs, es grieķu valodu neprotu, varbūt tur ir tā problēma. Varbūt varētu angliski runāt, bet ne grieķiski. Bet jā, jā, viss ir kārtībā, jūs varat turpināt. Labi, varbūt es labāk sākšu no sākuma. Jūs varat turpināt. Manuprāt, atkal ir netaisnība. Jā, Eiropā valda netaisnība, un tas ir jāaizbeidz. Mums ir netaisnīgi nodokļi. Mums ir jāskatās uz šo situāciju. Ir ļoti svarīgi, lai būtu vienādi likumi pret visiem. Mēs nevaram nekādā gadījumā slēgt tirsniecības nolīgumu, un tad sanāk tā, ka uh, Uzņēmēji var doties uz īpašajām tirzniecības šķīrētiesām, daudz ātrāk situāciju atrisināt, un savukārt vienkāršiem iedzīvotājiem ir lietas jāiesniedz vienkāršajā tiesā, kuras notiek ļoti lēni. Nu, es skatos, eh, priekšsēdētāji, ka es tomēr pat esmu pieturējies pie sava laika, lai gan ne visi varēja mani saprast. Labi, paldies, ka jūs arī nepārsniedzāt savu laiku, lai gan bija zināmas problēmas ar tulkojumu. Un tagad lūdzu, Tanga kungs, jums ir viena minūte. Titter, het investeringsplan. Pal Paldies, priekšsēdētāji. Junker investīcija plāns eh, tas ir tā kā pagrieziena punkts eh, arī politiskās domāšanas ziņā. Un eh, varbūt šeit nav sagaidāms tāds ļoti liels izmaiņas. Vienkārši tas ir komisijas kārties centiens sakārtot finansējumu, bet šeit ir atkal aicinājums, kas ir vērts dalībvalstīm un padomē turpināt ar investīcijām. Un um, mēs aicinām dalībvalsts ne tikai uh, izteikties eh, daļi, bet arī mēs gribam, lai dalībvalsts kaut ko faktiski darītu un lai tām valstīm, kam ir finansiāls iespējas, tad arī vajadzētu šīm valstīm ar iespējām sākt investēt. Nevajadzētu šīs budžeta grūtības izmantot kā iegādes, gluži pretēji vajadzētu eh, veicināt eh, privātās un publiskās investīcijas. Un, un tas nozīmēs arī pagriezienu punktu Eiropas ekonomikā. Paldies! Tagad nākamais Knuts Fleckensteins. Pusotra minūte ir jūsu rīcībā. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, daži vārdi no manas puses par to, ko mēs esam dzirdējuši no padomas un ko mēs varam sagaidīt attiecībā uz Ukrainu. Mums ir ļoti svarīgi, lai būtu ne tikai vārdi, bet arī reāla rīcība. Ir svarīgi saprast, ko mēs atbalstam, ievēlēto valdību un prezidentu, ir ļoti svarīgi, lai mēs konkrēti atbalstītu attiecībā uz uh, mierizlīgumu un sarunas ar Krieviju. Mums ir jāatbalsta humāna situācijas attīstība, it īpaši Ukrainas uh, austrumos. Un tas nozīmē arī to, ka mēs atbalstam koncepcijas uh, ieviešanu saistībā ar decentralizāciju. Jāatbalsta arī reformu programmas ieviešana. Šo programmu šobrīd ir izstrādājusi valdība. Pagaidām vēl nekas nav mainījies, bet cilvēkiem Ukrainā ir ļoti svarīgi pēc iespējas ātrāk sajust konkrētas reformas. Tas prasa no mums arī mūsu know-how, tas prasa no mums arī mūsu finansiālo atbalstu, ko mēs varam sniegt. Tā lai it īpaši sociālajās jomās šajās šādos pārējais periodos mēs varētu palīdzēt. Mēs nevaram vienkārši samaksāt eh, piegādātājiem. Fleckenstein, jums ir jautājums, zilās kartas jautājums. Vai jūs eh, esat gatavi to pieņemt, lūdzu? Mans jautājums ir, jūs teicat, ka mēs varam palīdzēt finansiālo palīdzību. Ukraina ir gandrīz bankrotējusi. Un tāpēc, ja mēs, ja mēs vēlamies palīdzēt, tie, tie ir desmitiem miljārdiem eiro. Vai jūs būtu par to, lai Eiropas Savienība tagad glābtu Ukrainu, līdzīgi tam, kā tas notika ar Grieķiju? Nu, varam teikt, ka Grieķija varbūt vēl nav izglābta, bet ļoti daudz kas ir ieguldīts. Pāri pa 200 uh, eh, miljārdiem eiro eiro jau ir ielikti uh, Grieķijai, kā ir ar Ukrainu, darīsim to pašu? Atbilde - Eiropas Savienība viena pati to nepaveiks. Bet, protams, arī mums ir jāsniedz finansiāls atbalsts. Ja mēs vēlamies, kā jūs teicat, glābt Ukrainu uh, kopā ar ASV, kopā ar Pasaules banku un sadarbībā ar citiem partneriem, tad mēs varēsim to panākt. Un tieši tajā apjomā, kādā notiek eh, reformas pašā Ukrainā. Savādāk nav nekādas loģikas, savādāk sanāk tā. Mēs vienkārši iepumpētu naudu bez jebkādas atdeves, un tāpēc es esmu diezgan konkrēti noskaņots. Deviņi cilvēki ir pieteikušies brīvajam mikrofonam, un tāpēc lūdzu pieturamies pie laika ļoti precīzi. Mercedes opresora pirmā runātāja lūdzu. Presidente, Eh, eh, Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu viena no tām deputātēm un deputātiem, kas uzskata, ka Junker plāns ir ārkārtīgi vērtīgs. Un, ja ļaus to īstenot, tas būs tiešām tāds instruments, kas nodrošina arī dalībvalstīm pietiekamu elastīgumu. Un eh, varēs izmantot šo plānu visā Eiropā un arī varēs gudri plānot līdz ar to investīcijas. Tāpēc eh, man ir jautājums padomes pārstāvjiem, kas arī šodien piedalās mūsu sanāksmē, vai padome apzinās, ka, ka, kāda ir šī plāna patiesā nozīme tādā ziņā, ka dalībvalstis ar relatīvi mazām investīcijām uh, varēs izmantot šo multiplikātora efektu, un attiecīgi mēs varēsim darīt to, ko Eiropa grib, varēs palielināt investīcijas un investīcijas. Ir 300 miljārdu dolāru, es atvainojos, eiro apjoma Junker plānā, tas nav pietiekami, tomēr investīciju vajadzības ir daudz lielāks nekā šie 300 miljārdi eiro. Priekšsēdētāji, es ļoti stingri gribu, lai jūs ievērot laiku limitu. Maris, Māris Kungs. Mums ir, Mārijas Kungs, mums ir nepieciešams, lai jūs strādājat eh, un kaut ko darat eh, sakarā ar komentāriem, ko izteicāt pret manu valsti šonedēļ. Jūs ļoti labi zināma mūsu, jūsu politiskā identitāte un jums nav tiesības iejaukties Grieķijas iekšējās lietās. Tas e, nav pieņemams. Jums ir obligāti jāizrāda politiskā neutralitāte. Tad, kad jūs ieņēmāt komisijas priekšsēdētāju amatu, jūs sākāt, e, jūs apņēmāties e, rīkoties neutrāli, tāpēc jums nevajadzētu iejaukties neutrālās Grieķijas iekšējās lietās, un attiecīgi tā jums arī jārīkos Merpananta sakarā. Un mēs tagad redzam, ka jūs un jūsu draugi turpina šo nepieņemamo praksi pret Grieķiju. Mums eh, ir jātiek vaļā no ārvalstu kreditoriem, ir jātiek vaļā no trio diktāta, un jūs personīgi esat atbildīgs par to, kas šobrīd notiek. Jotis, Cirklāts kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropadome izskatīs arī jautājumu par Turciju. Turcijā tiek pārkāptas starptautiskās tiesība normas un arī Turcija iejaucas Kipras neitrālajā ekonomiskajā zonā un Turcijā ir cilvēktiesību pārkāpumi nepieņemti, tas notiek iekšēji. Tiek arestēti arī politiskie oponenti un arī ārvalstīs Turcija veic šādas darbības un dalību valstīm nebūtu pieņemams atbalstīt šādu Turcijas rīcību. Mēs nevaram sūtīt Turcijai signālu, ka ir iespējama tādas rīcības turpināšana. Kolēģi, ja jūs neredzat, ka Turcija tiešām veic patiesu progresu iepratīm Eiropai, tad mums jādara viss, lai uh, Eh, Turcija ļoti nopietni izpildītu savas saistības, eh, kuras eh, attiecībā uz cilvēku tiesībām demokrātiju un vajadzētu pārtraukt iejaukšanos iekšējās lietās. Tālāk, Gomeša kundze. Cintrai mana mājas, valsts, mājas pilsēta, un um, tagad tiek atvērtas skolas. Ērnīts ne tikai skolniekiem, bet arī eh, viņu vecākiem, kas ir bez darba. Junkerkungs, vai tas ir pareizi, ka valstī tādā kā Portugāla, Weberkungs, uh, Eh, ir ironiski teicis, ka, lūk, Portugāla ir kļuvusi par izaugsmas lokomotīvu Eiropas Savienībā. Kāpēc, eh, jūsuprāt, nav eh, naudas, lai investētu darba vietās, kamēr ir arī nodokļu paradīzes, kur tiek akumulētas milzīgas naudas summas, cilvēks nemaksā Eiropas Savienībā nodokļus, lūk, uzkrāj savus līdzekļus tur citie, un vai jūs komisijā un padome, ko jūs domājat par šīm lietām, kas parādījās pēc LuxLeaks skandāla, un vai tad nevajadzētu arī kaut kā rīkoties pret nodokļu dempingu, kas kropļo konkurenci, kas eh, arī mazina kopējās naudas eh, eirozonas vērtību un arī finanšu sistēmu grauj. Par ārējo darbkārtību lūdzu neļaujiet, lai eh, Krievijas, Ukrainas un tā tālāk krīze aizēno un bloķē padomas rīcību. Eiropas Savienības drošības interešu jomā un sakarā ar Lībiju. Danke. Uh, die nächste Rednerin. Marija Albio Gušman nākamā runātāja, lūdzu, jums ir uh, viena minūte. Paldies! Spānijā mēs ļoti konkrēti esam izjutuši savas ādas, ko nozīmē Junkera investīcija plāns, un nevienam mums nekas te nav jāpaskaidro. Spānija cieš vēl pirms šis plāns ir sācis pa īstam darboties. Dažādi projekti, e, tā saucamais zemjūras gāzes termināls, dažādi investīcija banku projekti. Šis projekts arī izgāzās citu projektu vidū, bet Spānijas valstī tas izmaksāja 1,3 miljārdus eiro. Un Real Madrid futbola komandas prezidents ir iesaistījies šajās eh, spekulācijās, un eh, šobrīd eh, Spānija dārgi maksā par Junkera plānu. Jūsu plāns, Junkera kungs, ir tas, lai valstis maksā par jūsu projektiem. Vai tas tiešām ir taisnīgi? Cik ilgi jūs vēl turpināsiet melot iedzīvotājiem. Tiek pārtrauc runātājs. Nākamā runātāja lūdzu. Paldies! Junker, es biju vam rat čestital za vaše sveikumu. Godāmais Junker kungs, es gribētu jūs apsveikt Eh, par jūsu ideju, kas ir ļoti svaiga, par lieliskām enerģijām un idejām. Mēs šodien esam gan noguruši un ļoti grūti dzirdēt, atkārtojam vienu un to pašu, bet eh, mēs arī tagad centīsimies mūsu vēlētēm skaidrot jūsu investīciju plānu. Tā ir, tas ir labs plāns un eh, mēs to apsveicam. Tomēr vecākā gada gājuma iedzīvotāji gaida tādu programmu, kas būtu kā reakcija uz demokrātiju demografiskām izmaiņām Eiropā. Un eh, es ļoti ceru, ka jūsu nākamais runās jūs tuvāk paskaidrosiet jūs plānu sakarā ar vecāku gada gājumu cilvēkiem. Nākamais runātājs lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Runājot par 18. un 19. decembrī paredzēto Eiropadomi, tad eh, parasti Eiropadomēs eh, parādās jauni projekti, kurus parasti ir jāfinansē valstīm un kuri nāk par labu lielajiem kapitālistiem. Mēs nevaram ignorēt arī to, ka jaunie Junkera komisijas pasākumi arī cīnīsies pret cilvēku cienīgas dzīves īstenošanu veselā virknē valstu. Padome Eiropadome visu laiku domā par to, kā atbalstīt buržuāzistiskās valdības, tādas valdības, kuras galīgi nedomā par iedzīvotājiem un strādājošiem kā Grieķijā. Un taisnība ir tiem, kur apgalvo, ka šobrīd Grieķijā, piemēram, elektroapgādes sistēma ir pilnībā sabrukusi. Taisnība ir tiem, kur Grieķijā apgalvo, ka opozīcija netiek uzklausīta, un taisnība ir tiem, kur apgalvo, ka Grieķija cieš. Tāpēc es uzskatu, ka Junkara kungam ir jābeidz tikai un vienīgi runāt un jābeidz glābt Grieķijas valdību. Tiek pārtraukts runātājs, prieksēdētāji. Prieksēdētāji. Brīvajā mikrofonā mums nav zilo kartīšu un vēl divi cilvēki Mums ir pieteikuši, pieteikušies Bosāņa kungs un pēc tam Flašikova Benovas kundze. Paldies, priekšsādātājs kundze. Ir divi aspekti, pie kuriem vēlētos šobrīd pakavēties. Patiesībā eh, uz vienu no šiem jautājumiem jau tika mēģināts atbildēt zilās karteņas jautājumu ietvaros. Junkara kungs. Izvairīšanās no nodokļiem un nodokļu krāpniecība. Tas jau nav viss problēma kopums, ar ko sastopās Eiropa tieši nodokļu kriminalitātes jautājumā. Atcerēsimies, ka ir ne tikai nodokļu nesamaksāšana, bet arī pārmērīga nodokļu pieprasīšana. Viens e, no šādiem piemēriem varētu tikt saredzēts manā valstī Ungārijā. Piemēram, e, mazumtirgotājiem um, IKB mazumtirgotājiem PVN ir 27%, un tas vēl šobrīd ir palielināts, un tas uh, vienkārši piespiež mazos uzņēmējus, eh, mazumtirgotājus eh, nodarboties ar ēnu ekonomiku. Nākamais. Kur jūs ņemšiet šos investīciju pakotnē paredzēto naudu? Flašakova Benovka kundze ir nākamā viena minūte. Paldies, priekšsēdētā kungs. Sadzauce dní vás čaká ťažká debata, najmä v dvoch oblastiach v medzinárodnom. Paldies! Jā, mums ir problēmas, kas mums ir jārisina. Runājot par situāciju Ukrainā, manuprāt, šī ir situācija, kas šobrīd vēl nav uzlabojusies. Un Eiropas Savienības iedzīvotājiem e, šī situācija izmaksā ļoti dārgi. Un e, šī nauda mums ir vajadzīga pašiem, šī nauda ir vajadzīga mūsu pašu ekonomikai. Vēl viena lieta ir saistīta ar situāciju Eiropas Savienības iekšienē. Manuprāt, mūsu ekonomika ar vienu pasliktinās. Mums ir vidēja darba samaksa, kas ir ļoti zema, un arī bezdarbs joprojām ir liela problēma. Manuprāt, visas šīs problēmas prasa risinājumu, un par šīm lietām ir jārunā samitā. Es tiešām ceru, ka mēs varam uh, mūsu iedzīvotājiem palīdzēt, jo mūsu iedzīvotājiem risinājums ir vajadzīgs. Nu, tagad Žanklauds Junkars, komisijas priekšsādātājs, jūs varat tagad izteikties, un ja vien jums sanāk, tad lūdzu piecās minūtēs. Paldies! Sehr geehrte Frau Präsidentin! Priekšsādātājs kundze! Es esmu. Eh, es esmu tiešām, ka uh, man ļoti patīk jūsu humora izjūta, jūs tik, tik tā labi mākat uh, ierobežot cilvēku, tāpēc varu teikt, ka varu teikt, ka no savas puses esmu noskaņots, ka es visu, es izturēšu līdz galam, varbūt pat vienas minūtes laikā es varēšu visu izteikt. Jā, diskusijas ir ļoti nopietnas un jau uz daudziem jautājumiem ir atbildēts. Un, protams, ar lielāko prieku vajadzības gadījumā varam atbildēt, bet atceramies, ka šobrīd jau tādas lietas ir izdiskutētas. Vēlreiz atkārtošu pašu svarīgāko. Mēs šeit runājam par investīciju plānu, kas mums nesīs konkrētu apgrozījumu, un mēs esam atkarīgi no situācijas. Mēs ceram, ka parlaments pavisam drīz reaģēs. Investīcija programma prasa no mums e, rīcību, no mūsu valdībām rīcību. Tagad ir īstais brīdis. Un šobrīd ir vismaz seši uh, valdības vadītāji, kas ir sadarbojušies Un, manuprāt, pirmais solis jau ir spērts, bet turpinājums ir nepieciešams. Un šobrīd pakotne, kas tiek piedāvāta, ir ļoti laba, bet pagaidām vēl neviens nav teicis, es varētu šajā garantiju fondā iemaksāt tik un tik. Neviens vēl nav savus miljardus tur pieteicis. Tāpēc arī redzēsim rīt parīt Eiropadomas lēmumus, redzēsim, kāda būs situācija, ņemot vērā visu to kustību, kas jau ir notikusi. Tika daudz runāts iepriekšējā nedēļa laikā par investīciju plānu, un es tiešām ceru, ka mēs varēsim šo programmu bīdīt uz priekšu. Jo programma darbojas tur, kur tai ir jādarbojas. Mums šobrīd nav brīvas naudas, ko mēs varētu vienkārši investēt uh, mums būtu jāaizņemas. Tāpēc arī, manuprāt, ir ļoti prātīgi mobilizēt to naudu, kas šobrīd ir pieejama Eiropas Savienības dalībvalstu budžetos, tā lai šī nauda tiktu investēta, tiktu investēta reāla ekonomikā. Tādā veidā mēs panāksim reālu risinājumu. Uh, kā, kurš lai investētu Eiropā, ja ne privātais kapitāls? Mūsu iedzīvotājiem tas ir ļoti svarīgi. Šobrīd jau tagad ir pieejami līdzekļi, kas ir investējami. Eiropas komisija no savas puses sekos līdzi šim projektam. Ja komisija to visu darīs, un daudz jau aicina komisiju to darīt, un tā, lai tā būtu komisija, nevis eh, ekonomikas eksperti, mums Tas ir svarīgi tā, lai mēs panāktu no šīs programmas to, ko mēs vēlamies panākt, tā, lai mēs varētu vienkārši uzspiest, var teikt, to, kas ir jādara. Mums ir svarīgi domāt par projektiem ar milzīgu potenciālu, ar ilgtermiņa izaugsmes potenciālu. Šos projektus mēs vēlamies finansēt. Mēs nekadā gadījumā nevēlamies tagad būvēt jaunas katedrāls. Manuprāt, baznīca mums pietiek nav pat ticīgo tik daudz. Bet, eh, manuprāt, tagad mums ir grūtības daudzos projektos, kuros mums ir jāinvestē, ir, ir pa īsti projekti. Tāpēc arī mums tagad ir jādara tas, par ko varbūt ne viss iedomājas. Nu, skatāmies par uh, atomenerģiju. Mēs nevēlamies atomenerģijas eh, projektus finansēt, jo jau tagad enerģētikas, eh, eh, enerģētika ir dalībvalstu atbildība par citām lietām priekšsēdētāja. Mēs esam ļoti iespaidoti jau vairākas dienas neviens neko nesaka, un mēs atbildam, kāpēc visi šie jautājumi, kas ir, kas ir um, vērstīgi komisija. Tāpēc komisija vienīgā, kas skaidro savu pārliecību, un arī šeit jūs diskutējat eh, ļoti bieži, ne tikai Eiropas parlamentā, jūs diskutējat, bet arī nacionālos parlamentos jūs par to runājat. Bet um, šeit eh, es esmu cilvēks, kas nodarbojas ar politiku, un uh, ja es kaut ko runāju par atsevišķu valsti, tas tiešām attiec uz konkrētu valsti. Visi, visi kritizē komisiju, bet vai komisija vienmēr ir vainīga? Danke, komisijas prezident. Ich... Paldies, priekšsēdētāji. Nu, es jau labprāt būtu piešķīrusi vēl kādas pāris minūtes, bet jebkurā gadījumā paldies par jūsu teikto. Un tagad padomes vārdā arī jums mēs dodam piecas minūtes. Ve Vedova kungs. Paldies! Arī es ceru iekļauties mazākā piecās minūtēs. Godātie kolēģi, vēlētos visiem pateikties par šās priekšpusdienas debatēm. Un arī es vēlētos varbūt mazliet pakavēties pie tikko komisijas priekšsēdētāja izteiktajiem komisāriem. Uh, Es e, nevēlos varbūt tik daudz runāt par rītdienu paredzēto Eiropadomas sākumu, bet, kā jau teicu savos ievadvārdos, e, mēs cieši sadarbosimies ar parlamentu un esmu uzklausījis jūs izteiktos ieteikums, pamudinājums un arī kritiku. Jūs esat izteikuši kā vispārīgas dabas komentārus, e, tā arī varbūt vairāk politiski iekrāsotas. Liela daļa komentāru attiecās arī uz uh, jau pieminēto Junkera investīciju plānu. Kolēģi, kā jūs ziniet, rīt un parīt paredzētā Eiropadome ir pirmā Eiropadomas prieksēdētāja Donalda Tuska vadībā, un tā ir arī pirmā Junkera komisijas laikā. Un uh, esam pārliecināti, ka, ka gan eh, padomas priekšsēdētājs, gan arī, gan arī komisija varēs pilnvērtīgi turpināt veikt savus pieņēmumus. Itālijas prezidentūra tuvojas savam noslēgumam, un es vēlētos jums visiem novēlēt laimīgu jauno gadu un veiksmi turpmākajā dzīvē. Paldies visiem! Liels paldies! Līdz ar to diskusija ir pabeigta.